ka mēs varētu sākt. Cienējamie kolēģi, dāmas un kungi, man ir liels prieks, ka mēs varam atklāt uzklausīšanu par tēmatu transporta radīsies troksnis. Sveicu visus! īpaši Skritlo kundzi, e, valsts sekretāri no Polijas e, satiksmes ministrijas un visu Uh, viņas lielo delegāciju, jā, un troksnis, protams, ir problēma, tas ir jāatrisina, lai uh, transportam būtu nākotne. Mēs esam daudz par to runājuši, gan par trokšņiem, ko rada uh, ceļtransports, gan dzelzceļtransports, Un man ir liels prieks par visiem mūsu panelistiem, kas ir ieradušies. Un pirmā paneļa dalībnieki ir Bernards Bergers no DG Envy, pārstāv Eiropas komisiju, un Vidl uh, eh, kungs no stratēģijas un izvērtēšana centra no apvienotās karalistes. Un katram no jums vārds uz desmit minūtēm. Honorable members of parliament, ladies and gentlemen. Cienījamie deputāti, dāmas un kungi, vispirms es vēlētos jums pateikties, pateikties par jūsu ieinteresētību uh, trokšņu direktīvā, par to, ka esat organizējuši šo uzklausīšanu, par to, ka apmeklējat to un klausaties. Man tiešām bija liels prieks uh, izmantot šo izdevību, vērsties pie jums, lai iepazīstinātu, cik mēs tālu esam ar direktīvas izvērtēšanu un situāciju Eiropas Savienībā kopumā. EA eh, e nesen publicētajā ziņojumā par trokšņa līmeņiem 2014. gadā eh, liecina, ka uh, ceļu satiksme ir galvenais trokšņa radītājs. 125 miljonu cilvēku negatīvi ietekmē tieši šīs radītais, šī transporta radītais troksnis. Mums nav pilnīga priekšstata par trokšņa situāciju Eiropas Savienībā, jo tās īstenošana aizkavējas. Un ļoti bieži trokšņa radītais kaitējums netiek pietiekam novērtēts bet 30 eh, līdz 50 tūkstoši priekšlaicīgas nāves gadījumu uh, uh, ir izraisījis tieši tro, tieši trokšņa ietekmi, tagad tas rāda, ka tas uh, tiešām ir mm, kaitīgs, uh, kaitīgi iedarbojoties uh, gan uz cilvēku veselību, gan vidi, un tas ir otrais faktors tūlīt pēc gaisa piesārņojuma. Netieši uh, troksnis uh, uzliek papildus slogu veselības aprūpas sistēmai, samazina produktivitāti un līdz ar to ir sloks Eiropas Savienības valstu tautsēmniecībām. Un, uh, kā sekas uh, visiem šiem uh, secinājumiem, savā vidas rīcības programmā 2020 Eiropas Savienība ir apņēmusies ievērojami samazināt trokšņu piesārņojumu Eiropas Savienībā, virzoties tuvāk. Un tas ir citāts no pašas programmas tūru, tuvojoties Pasaules veselības organizācijas ieteiktajiem līmeņiem. Uh, Līdz ar to ir nepieciešams izveidot politiku, kas balstītos uz visjaunātākajām izstrādnēm, jāsamazina troksni rašanās tā avotā un arī jāuzlabo pilsētu plānošana. Trokšņa problēma būtībā ir kaut kas tāds, ko Eiropas Savienība nevar atrisināt viena, arī dalībvalsts viens nē. Mums ir jāiesaista uh, reģionālie uh, E, pārstāvi e, cilvēku uz vietām. Un galvenais ir sasniegt divus mērķus. Mēs vēlamies vispirms e, novērst troksni tā avotā, kopējā tirgū, piemēram, regulējot autotransportu vienību izdalīto troksni un pieņemot kopēju Eiropas pieeju, lai izvērtētu un pārvaldītu trokšņa līmeņus. Un to mēs cenšamies darīt ar uh, trokšņu, tas osmo trokšņu eh, direktīvu. Un par šo vidustrokšņu direktīvu tās mērķis ir uh, tātad novērst vai samazināt uh, pakļaušanu uh, tādiem trokšņu līmeņiem, kas ir bīstam veselībai. Un, lai to varētu sasniegt, direktīvā ir divējāda pieeja. Vispirms uh, tiek vākti dati par pakļaušanu troksnim, uh, un e, dati tiek izmantoti, lai visus e, informēti e, par to, lai tālāk varētu strādāt pie trokšņa apkarošanas stāvotā. Direktīva paredz apspriest rīcības plānus publiski, rīkot publiskas konsultācijas, un pašā direktīvas būtībā vai pamatā jau ir ielikt nepieciešamība izstrādāt šādus plānus. Ko direktīva nedara? tā nenosaka nekādas robežvērtības vai kaut kādas mērķvērtības, un arī eh, neiesaka nekādus pasākumus, kas dalību valstīm būtu jāveic. Tas ir dalību valstīm jāizlem pašām. Lai varētu savākt uh, drošus, uh, pareizus un uh, pilnīgus datus ir uh, jā, dara tas eh, balstoties uz vienu meto, vienotu metodiku. Un izstrādājot del, eh, direktīvu, mēs vienojāmies par vienu kopēju metodi, kādu izmantot Eiropas Savienībā eh, trokšņa novērtēšanai un mērīšanai. Tas ir otrais pielikums direktīvā un sauca šī metode Knosos 2. Attiecos, attiecībā uz skaitīgo trokšņu izraisīto seku izvērtēšanu, tas tiek darīts dažād, dažādās dalībvalstīs. Un trešā direktīvas pielikuma mērķis ir atkal veidot kopēju, vienotu pieju. Darbs jau pie tā ir sācies un komisija ļoti cieši seko PVO Eiropa darbībai un pēc tam mēs balstīsim savus priekšlikumus, kurus apspriedīsim ar dalībvalstīm jau uz viņu izstrādātajām atlīnijām. Paralēli direktīvas izstrādēji otrajam pielikumam, trešajam pielikumam, direktīva šobrīd izvērtē Eiropas eh, komisijas uh, regulējošo tā saucamo REFIT programmu. Jūs ar to esat uh, pazīstam. Un šis darbs mērķēts uz to, ka jāizvērtē iniciatīvas, kas ir pieņemts jau pirms zināma laika, salīdzinot tās ar noteiktiem kritērijiem. Un šie eh, kritēriji ir uzskaitīti šajā slaidā. Pirmkārt, mēs raugāmies, vai uh, direktīvas mērķi ir sasniegt efektīvā uh, un iedarbīgā veidā, eh, vai eh, tas nerada pārāk lielu administratīvo slogu, vai direktīva ir saskanīga ar eh, citām Eiropas Savienībā, citiem tiesību aktiem Eiropas Savienībā, vai tā ir būtiska un vai galu galā tā dod kādu ES pievienoto vērtību tam, ko dalība valsts varētu paveikt gluži labi vienas pašas. Runājot par Rifit vadlīnijām, mēs esam publicējuši ceļu karti 2015. gada novembrī, un to var atrast uh, eh, ģenerāla sekretārā tīmekļa vietne, un tur var atrast eh, detalizētu izklāstu par katru un atbildi uz katru no jautājumiem, kur mēs esam uzdevuši. Lai palīdzētu ar vērtēšanu, uh, mēs esam pasūtījuši um, ārējiem kontraktoram uh, pētījumu, kurš ir balstījies uz datiem un informāciju, un viņš arī paskaidros, ko pētījums ir atklājis, kādi ir rezultāti, un tas būs pamats uh, komisijas izvērtējumam. Un no mūsu puses Mēs tā tad ņemam uh, šo te darba dokumentu, kurš vēl nav galīgs. Šajā brīdī es vēl nevaru uh, minēt nekādus galīgos uh, secinājumus vai atklājumus. Bet mm, nebūs, mēs neņemsim vērā tikai šo pētījumu, bet ņemsim vērā arī sabiedriskās konsultācijas. Uh, ko veicām gada sākumā, un mums ir jākonsultēs arī ar citiem komisijas dienestiem. Mēs varbūt nonāksim pie atšķirīgiem secinājumiem e, nekā pētījuma veicējs, nekā kontraktors. Bet kopā uh, mēs to visu publicēsim vienlaicīgi mūsu mājaslapā. Nākošais īstenošanas ziņojums, kas arī ir paredzēts pašā direktīvā, ir plānots 2017. gadu. Arī tas balstīsies lielā mērā uz pētījumu rezultātiem attiecībā uz uh, ieviešanu. Un papildus tam tas dos arī pārskatu par akustisko vidi Eiropas Savienībā. Atkarībā no iznākuma no šī izvērtējuma iznākuma šis ziņojums tiks nodots padomē un parlamentam, mēs to plānojam uz 2017. gada sākumu, tajā var tikt paredzēti papildu soļi, tālie, tālāk soļi trokšņu atkaro, apkarošanas politikā. Mēs esam vienojušies par trokšņu izvērtēšanas metodu. Dalībvalstīm tā ir jāsāk izmantot, ko sakot ar 2018. gada beigām. Uh, Mums ir eh, tāda dozēšanas eh, eh, tātad sakarības, kuras ir jāpieņem, tālāk izvērtēšanas ziņojums, kas balstās uz ārējo pētījumu, kas bija apmēram 2016. gada beigās, un īstenošanas ziņojums padomē un parlamentam, kas ieraudīs dienas gaismu 17. gada sākumā, un tad jau priekšlikumu par nākamajiem soļiem. Paldies! Vielen Dank auch für die wunder... Paldies eh, par lielisko arī atvēlētā termiņa ievērošanu. Un tālāk eh, tātad Vitlkungs no strateģijas un izvērtēšanas dienesta centra. Paldies! Uz priekšsēdētāju labdien, parlamenta deputāti, dāmas un kungi! Mani sauc Marks Vitls. Es pārstāvu stratēģijas un izvērtēšanas dienestu centru. Mēs izvērtējām vidas trokšņa direktīvu. To veicām kopā ar uh, akustikas speciālistu uzņēmumu un arī ar vidas ekonomisti. Mums palīdzēja uh, veicot šo izmaksu ieguvumu analīzi uh, vidas trokšņa samazināšanas pasākumiem, kurus ieviestu uh, vidas trokšņa direktīva. Es jums pastāstīšu par pētījuma rezultātiem. Bija divi galvenie uzdevumi, kā jau tu pieminēji arī kolēģis. Pirmkārt, direktīvā bija noteikta pra, noteikta prasība veikt ik pēc pieciem gadiem jā, īstenošanas pārskatu, mēģinot izvērtēt, vai ir bijušas kādas problēmas ar īstenošanu jā, noteiktā piecu gadu posmā. Un otrkārt, nepieciešams jā, izvērtēt direktīvu pirmo reizi refit programmas ietvaros kopā ar dienas darba dokumentiem un komisijas paziņojumu tiks publicēti gada beigās. Ja runājam par metodoloģiju, man nav tik daudz laika runāt par visām detaļām, bet tika piemērota ļoti rūpīga uh, metodoloģija. Mēs veicām intervijas ar vairāk nekā simts interesantajām pusēm, veicām vairākas tiešsaistes aptaujas, tika noturēts arī seminārs, cilvēkiem bija iespēja sniegt savu ieguldījumu, arī rakstīt savus ieteikumus vēlāk, un saņēmām arī daudz atgriezniskās saites no interesētajām pusēm visā izvērtēšanas procesa gaitā. Tālāk uh, izvērtēšanas jautājumu. Tātad par to jau tika runāts iepriekšējā prezentācijā, bet mums uh, galvenokārt vajadzēja izskatīt tātad veikt šo izvērtēšanu neatkarīgi, un to vajadzēja tātad pielāgot END. Un tagad pastāstīšu par dažiem no rezultātiem katrā no šiem izvērtēšanas kritērijiem. Runājam par direktīvas relevanci. Kopīgā pieeja vidusstrokšņa novērtēšanai vēl joprojām ir ļoti aktuāls mērķis. Ir skaidrs, ka, lai iegūtu salīdzināmus un konsekventus datus Eiropas līmenī, dalību valstīm ir jāizmanto vienota pieeja datu apkopošanā, ražošanā. Tas jau notiek vairākus gadus, bija nepieciešams liels tehniskais darbs, lai izstrādātu kopīgo pieeju ar Knosas palīdzību. Mēs konstatējam, ka mērķis uh, kā tāds ir uh, tāds um, sta starp mērķis mums būtu liederīgi, ja būtu tāds uz sabiedrības veselību balstīts uh, mērķis, lai panāktu, sasniegt direktīvas mērķus ilgtermiņā. Bet tas ir tāds vidussolis, mēģinot uzlabot Eiropas pilsoņu dzīves un um, tad mīkstinot arī dažas no šīm veselības problēmām apsārumiem, ko pieminēja iepriekšējais runātājs. Otrais mērķis. Tātad avotlikumdošanas informēšana, tas arī vēl joprojām ir ļoti aktuāls mērķis. END loma ir uh, cīnīties pret troksni, tātad uh, uztvērēju pusē, bet tad runājam par avotu, uh, par trokšņa avotu, tad šajā gadījumā mums ir jākonstatē, vai noteiktie trokšņa limiti ir efektīvi. Mums ir jākonstatē, kāds ir trokšņa līmenis vietējā līmenī, par to arī ir jāapkopo aktuālie dati. Tālāk runājot par direktīvas saskaņotību. Mēs diezgan detalizēti izskatījām juridisko tekstu definīcijas, uh, saskaņotības starp dažādiem pantiem un tā tālāk. Konstatējām, ka direktīva pat par sevi ir iekšēji saskaņota, bet ir vairāki veidi, kā juridisko tekstu varētu uzlabot. Um, tas varētu nozīmēt arī dažu terminu precīzākas definīcijas, bet kopumā var teikt, ka teksts ir iekšēji saskaņots. Mēs arī konstatējām, ka dalībvalstu iestāžu a, pienākumi ir skaidri vairākumam interesēto pušu, bet a, pāris jomās varbūt nav īstas skaidrības. Un, piemēram, kādi pasākumi būtu iekļaujami a, un izmantojumi, tādā, kuri ir obligāti, kuri tiek stingri ieteikti, un arī tas, ka kluso zonu noteikšana ir obligāta. Bet tālāk runājot par ārējo saskaņotību. Tas ir jautājums par vidus stropšņa direktīvas un citu eh, relevanto tiesību aktu sasaisti. Mēs konstatējām, ka eh, dažādi tiesību akti savstarpēji papildina viens otru. Vides trokšņa direktīva uh, ir vienīgais tiesību akts, kas nosaka, ka ir jāveic sistemātiska trokšņa kartēšana, lai konstatētu trokšņa līmeni, kas arī tad palīdzētu vides trokšņa kartēšanā. Ja izvērtējam šo regulatoro fitnesu, izvērtējam, vai ir kādas pretrunas ar citām direktīvām, un vienīgā vieta, kur tika konstatēts, kas problēmas bija industriālā trokšņa kartēšana. Tātad to aptver gan vidas trokšņa direktīva, gan arī industriālo emisiju direktīva. Bet um, da dalībvalstis neuzskatīja to par lielu problēmu. Izņēmums ir tikai pāris ieinteresētās puses, kas to norādīja. Nākamais punkts - efektivitāte. Mēs secinājām, ka ir panākts liels progress ceļā uz kopīgo pieeju, un to vajadzētu arī uh, uzsvērt, jo īpaši, un varētu tā, ka kopš laika direktīva tika pieņemta, tikai pusē no dalībvalstu, un pirms tam bija kāds vides trokšņu regulējums, un bija ļoti atšķirīgas metodes, kas tika izmantotas, lai uh, a, mērītu trokšņa līmeni. Un tā šīs metodas nebija savstarpēji sadarīgas, un tad nevarēja arī a, šos datus a, izmantot un salīdzināt politikas veidošanā. Reigas kungs minēja, jo īpaši Knosis attīstību laika posmā no tātad, tātad laika posmā līdz 2015. gadam, kas noveda pie kopējās at, at direktīvas. Tas ir liels panākums. Un tātad arī šīs kopējās pieejas izmantošana, lai aprēķinātu trokslīm, bet tas noticis lēnāk, bet tāpatām pēdējo divu, trīs gadu laikā ir panākts progress, jo īpaši sadarbojoties ar Pasaules veselības organizāciju. Nu, sagaidām, ka komisija publicēs vadlīnijas. Uh, kas tika izmantot kā pamats Eiropas vadlīnijām. Ja runājam par um, otro uh, aspektu, uh, informējošu avotu likumdošanu, jāsaka, ka no vienas puses ir panākts liels, uh, pietiekam liels progress. Tā ziņā, ka politikas veidotāji dažādos transporta jomās uh, Um, izmanto vidas trokšņa direktīvu kā nopietnu atsaucas uh, tiesību aktu, jo īpaši tās apsvērumus un ietekmes izvērtējumu. Bet uh, šie uh, sabiedrības pakļaušanas dati vēl netiek izmantot tik plaši, kā to varētu darīt. Un um, daļai tas ir saistīts ar uh, kavēšanos datu iesniegšanu, dažas dalībvalstis kavējas ar datu iesniegšanu, bet to var izskaidrot arī ar to, ka vai projām pastāv zināmas salīdzināmības problēmas starp dažādiem īstenošanas uh, uh, posmiem. Bet tiklīdz šie dati būs, apkopšana būs pabeigta un būs uh, izsmeļošs kopums, Tas būtu, tam ir ļoti labs potenciāls nākotnē. Un Ja runājam par tādiem detalizētākiem secinājumiem efektivitātes jomā, pastāv izaicinājums pirmajā randā un otrajā randā ar datu uh, pilnīgumu. Dažas valstis kavējās ar ziņojumu iesniegšanu, ar informācijas iesniegšanu. Tas daļai atspoguļo šīs dažādās pieejas, kas pieņemtas dažādās dalībvalstīs. Dažas valstis izmanto decentralizētu pieeju, tām ir jāveic koordinācijas par ļoti daudzām interesētajām pusēm. Jāmin arī uh, resursa trūkums, ko ietekmējas arī uh, finanšu krīze bet kopumā varam teikt, ka vidas trokšņa direktīva ir bijusi efektīva, bet mums ir jāstiprina kopējā pieeja uh, saistībā ar nacionālajiem īstenošanas pieejām. Paldies, un tagad jautājumu laiks un īsiem komentāriem laiks. Andi Kampkungs. <clears throat> Ehm, meneer de voorzitter, dank u. Priekšsēdētāji, paldies par iespēju izteikties. došu iespēju visiem uzlikt austiņas. Man ir Berger kungam trīs jautājumi. Viņš sacīja, ka ceļu transports izraisa lielāku trokšņa līmeni nekā dzelzceļš. Vai viņš var to apstiprināt, ka tā tas ir? Otrakārt, vai es pareizi sadzirdēju, ka 30 līdz 50 tūkstoši nāvs gadījumu katru gadu iestājas strokšņa dēļ? E, kā iestājas nāve trokšņa dēļ? Man to ir grūti e, izprast, vai jūs varētu to mazliet paskaidrot sīkāk. Man trešais jautājums. Šī direktīva ir pieņemts 2002. gadā. Un vai komisija to ir pārskatījusi un tā tiek īstenot adekvātā veidā? Paldies! Nākšais Ismails Ērtoks. Paldies, jā, nu man ir radušies daudz jautājumi, kas ir radušies saistībā ar troksni. Un daudzās dalībvalstīs ir šī problēma, uh, kur ir dažādas pretenzijas par trokstu, ko izraisa dzelzceļš vai um, gaisa transports. Un ir. Um, dalība valstīs piešķirti īpaši līdzekļi, lai varētu attiecīgi aprīkot, piemēram, dzelzceļu, to pašu ritošo sastāvu, sliedas, lai radītu mazāk troksni, bet e, tas ir tikai pašā pēdējā laikā. Un jāsaka, e, ļoti maz konkrēti e, nāk tieši no komisijas puses. Man te kaut kā pietrūks, mēs dzirdējam šis vispārīgās atziņas, bet fakts ir tāds, ka ir milzīga atšķirība starp rietumiem un austrumiem, piemēram, Vācijā, starp tiem van, vagoniem, kāda tiek izmantot un kāds uh, ritošais sastāvs tiek izmantots. Un uh, arī šī te pakāpe, cik tālu uh, šie te, um, šis aprīkojums ir pārbūvēts, lai mazinātu troksni. Un jautājums ir, uh, cik ātri tas var notikt un um, šie kopējie pūliņi uz uh, dzelziņi, protams, eh, nu, varbūt tikai pusē no eh, visa eh, ceļa tīkla ir ieviesti. Bet jautājums ir, cik dalību valstis var veltīt līdzekļus, lai, piemēram, nomainītu veco vagonu parku, varbūt var īpaši fondu izveidot, kas varētu atbalstīt šādas iniciatīvas. Un ko jūs plānojat eh, kā komisija e, likumdošanas jomā, lai šī tēma troksnis ir eh, tiešām e, ieņemtu tādu e, lomu un tādu vietu politisko prioritāšu jomā, kā tā ir to pelnījusi, pelnījusi jo šo, Čekija Foster nākamā. Um, thank you, Chairman. Paldies, priekšsādātāji. Ir ļoti labi, ka mēs noturam šo uzklausīšanu par tēmu, kas ir ārkārtīgi svarīga. Zinu, priekšsādātāji, ka um, jūs dzīvojat uh, reģionā, kur ir daudz trokšņu no dzelzceļa satiksmes. Es pat es dzīvoju tādā vietā, um, dažkārt troksnis rada problēmas, bet nu, tad mums ir jāmeklē risinājumi, kā varam mazināt šo problēmu. Es zinu, ka Eiropā un daudzās citās valstīs ir meklēti tehnoloģiski risinājumi, un to mums eh, nevajadzētu novērtēt par zemu. Man nav nekādu iebildumu pret to, ka mums ir tiek sagatavotas direktīvas, ka mēs meklējam veidus, kā varētu mm, virzīties uz priekšu 21. gadsimtā. Kas man rada bažas? Um, dažas no šīm tēmām, ja da, tā tad viet tēmas, kur nepieciešams uh, izmaiņas, tad, nu, tad mēs esam pieauguši cilvēku transporta komitejā. Es atceros, ka pirms kāda laika, kad mēs šeit runājām par uh, jūras dagvielas sēra saturu, uh, Un mums to laiku tika norādīts, ka ir simt tūkstoši sievietes, kas zaudējuši savus uh, mazuļus, jo viņas dzīvojuši ne, blakus jūrā vai blakus kādai upei. Un tādēļ, ka dagvielā bija augsts cēra saturs. Tam nebija nekādu pierādījumu, bet uh, daudzi no mums bija tiešām ļoti uh, pārsteigti, ka šādu informāciju sniedza pieauguši cilvēki, kas ir komitejas locekļi, kuriem vajadzētu zināt, kā šādas tēmas tomēr risināt. Ja, kolēģis Vanda Kampa kungs to arī teica. Savā prezentācijā, Bērk kungs, jūs teicāt, ka vairāki tūkstoši cilvēki katru gadu mirst trokšņa dēļ. Kas ir šie cilvēki? Kur viņi dzīvo? Dzīvoja? Vai mēs varam redzēt patiesas nāves apliecības, ka kāds ir nomirs trokšņa dēļ? Es saprotu, ka var tik ietekmēta veselība, ja cilvēki dzīvo trokšņainā reģionā, bet nav tādu datu, kas spētu pierādīt jūsu teikto. Jūsu kolēģis arī norādīja, ka daudzās valstīs pat nav tāda izstrādāta procesa, lai ražot salīdzināmus datus. Ir eh, tiešām lieliski eh, jums šodien tikties, bet vai jūs varat piedāvāt mums patiesus faktus, nevis tikai kaut kādas ko hipotēzes, ko kāds ir domājis vai teicis, ja tam trūkst faktisku pierādījumu? Mēs vēlamies risināt problēmas, mēs vēlamies tās risināt kā pieaugušs cilvēks, spērt praktiskus soļus, bet mums ir jādzīvo reālā, praktiskā pasaulē. Varbūt jūs varētu man atbildēt un atbildēt tādā veidā, kas mazinātu manas bažas. Paldies jums, paldies, ka šodien ieradāties. Paldies, Dominiks Rikē. Paldies, priekšstādātāji. Nu, pirmais jautājums e, sasaucas ar e, Vīma un Žakīs uzdotiem. Kā ārsts es uzdotu sev jautājumu par trokšņa uh, izraisītiem nāvis gadījumiem. Troksnis ir stresavots, tas var izraisīt fiziopatoloģiskas negatīvas sekas. Un, tomēr letāls iznākums ir šaubi, apšaubāms. Tas var veicināt zināmas patoloģijas, protams, bet iespējams, ka tas notiek īpašos apstākļos. Uh, Un man šis 30-50 tūkstoši nāvis gadījumu skaits, eh, tāpat kā 100 tūkstošu nāvis gadījumu skaits no atmosfēras piesārņojuma, man nedaudz izbrīna. Es domāju, ka runāt par um, ehm, eh, nāvis gadījumiem um, trokšņa sakarā varētu būt mazāk ticami, ja, ja mēs. Uh, ņemam eh, kopējo mirušo skaitu un atvēlam zinām procentu daudzumu, tad varētu būt tādā aspektā tas skatāms. Tāpēc es vairāk eh, gribētu pievērsties nevis kvantitatīviem, bet kvalitatīviem aspektiem. Troksnis, tas ir eh, skaņa, tas ir vilnis ar savu frekvenci. Un vienlaicīgi, tā kā tas ir ļoti agresīvs, tad arī panesamība ir atkarīga no tā kvalitātes. Ir tādi trokšņi, kas nav dzirdami, tad ir tādi trokšņi, kas ir ārkārtīgi dzirdami, pat, eh, pat neciešami. Šeit nevienmēr ir runa par decibeliem, jo mm, tā būtiski ir tas, kā trokšņa saistība ar avotu ir ļoti nozīmīga. Uh, piemēram, ūdens kritums ar lielu decibelu skaitu drīz vien kļūst nedzirdams, jo notiek uh, anulēšanās eh, nevis uh, trokšņa līmeņa ziņā, bet uztvers ziņā. Tāpēc es gribētu atsaukties uz uh, uz avotu. Dzelzceļa izraisītais troksnis nav tāds pats kā vilts, uh, kā uh, automašīnu vai lidmašīnas, uh, pat, lidmašīna, kas paceļas, uh, ir ar lielāku decibelu līmeni, bet to nevar salīdzināt ar autoceļa izraisīto troksni, kas ir pastāvīgs. Tālāk nākošais jautājums attiec uz trokšņa detektēšanu. Es domāju, ka jūs arī esat eh, par detektēšanu runājot, domājuši par to, kā mazināt trokšņa līmeni. Ir eh, dažādas tehnikas, kā samazināšana pie avota un arī pretpasākumu uh, veikšanu. Tos jau, šos jautājumus mēs gribētu skatīt, jo risinājumi politiskai ziņā nevienmēr ir tikai pilnīgi skaidri kā tehniskie jēdzieni. Trokšņa kvalitāte, tehniskie e, aspekti, trokšņa ekstrahēšana ir ārkārtīgi e, svarīgi jautājumi šajā sakarā. Pal Paldies, nākošais runāt. Tājs Selž vietā Lukačevs. Ja chciałbym e, pociągnąć ten e, temat z... Paldies, priekšsēdētāji. Es arī parunāt par šiem te nāves gadījumiem, kas te ir uzskaitīti 50 tūkstoši. Nu, kāda data tam ir pamatā? Jūs abi e, savās runās sacījāt, ka nu, trūkst eh, drošu eh, datu um, par to troksni, bet uh, eh, Bergerkungs. Uh, Trokšņa apkarošana ir saistīta ar lieliem izdevumiem. Jautājums, kādi ir uh, finansēša, iespējami finansēšanas avoti? Uh, direktīva nav noteikusi nekādas normas, nekādas robežvērtības. Un faktiski visu atstājusi dalību valstu ziņā. Tātad jautājums, vai tiesa, ka Eiropas komisija vēlas, lai tiktu akustiski izolēti ar mehāniskiem paņēmieniem uh, visi eh, kravas pārvadājumu, pa kravas pārvadājumiem domotie vagoni, vai arī atstāja to uh, dalību valstu ziņā. Uh, iepriekš runātāji minēja, ka tas viss ir ļoti dārgi, un situācija Rietumēropā un Austrumēropā ļoti atšķiras. Viņš pat minēja atšķirības starp Rietumvāciju un Austrumvāciju. Uh, Un eh, runājot par monoblokas liežu eh, instalēšanu, eh, Piemēram, pat bremžu izmantošanas trokšņu novēršana atšķiras no, atkarībā no tā, kādas sliežu tips tiek izmantots. Tālāk par iedzīvotāju blīvumu, vai tas tiek ņemts vērā? un eh, tālāk. Vai tiek, eh, piemēram, trokšņa līmenis Nīderlandē e, un, e, teiksim, lielceļu ietekme uz cilvēkiem, kur ir maz iedzīvotāji, e, ir daudz iedzīvotāju nelielā teritorijā. Polijā šāds pašas noslodzes lielceļš daudz mazāk ietekmē iedzīvotājs lauku reģionos, kur apdzīvotāju blīvums ir daudz mazāks. Un lielajās pilsētās vēl, protams, ir pavisam savādāk šī situācija. Tālāk Gezīna Maisneri. Jā, nu, paldies. Es domāju, ka man automātiskā koordinatātorē pienāks eh, vārds. Nu, par tiem eh, nāves gadījumiem tur mums tā visiem šķiet, kā Dominis uh, Rikē minēja, kurš ar citu ir ārsts pēc izglītības, No apšaubi. Jā, protams, ka daudz trokšņa nāk no transporta un mums ar to kaut kas jādara, mēs to jau sen zinām. Bet es esmu tāds nepatiecīgs cilvēks. Es atceros, ka 2002. gadā tika pieņemta direktīva un dati kopš tā laika ir vākti. Vai tad komisija ir rīkojusi kaut kādas un tādas īpašas pasākumas, uzklausīšanas par troksni? Uh, Un eh, man liekas, ka, nu, vai tad sen nav pienācis laiks, eh, lai mēs kaut kā labāk tiktu galā ar troksni Eiropas līmenī kopš 2002. gada, jo nacionālajā līmenī, nu jā, protams, ka dažādās valstīs dažādi ceļi, dzelzceļš un tā tālāk. Uh, Mm, ir dažādi materiāli, kas tiek izmantoti, bremzēs un tā tālāk, lidos tradīsies troksnis, bet galu galā viss tas velks pārāk ilgi. Mēs jau sen par to zinām, mēs jau saprotu, ka nevar to uzbūru mājienu panākt. Bet gal galā tas ir uh, e, vīdas piesārņojums. Un tas tiešām var negatīvi ietekmēt cilvēku veselību. Un tādēļ man šķiet, ka nu, tā drusku par lēnu viss notiek. Esmu gana nepacietīga. Piemēram, izbūvējot dzelzceļa infrastruktūru, arī šodien cilvēks sūdzas, ka tā rada vairāk troksni nekā tai vajadzētu. Nu, tā tad. Uh, Vai tomēr nevajadzētu raudzīties uz to, lai būtu vienota transporta politika šajā jomā, lai būtu pietiekoši līdzekļi trokšu novēršanai? Paldies, eh, Pīters Lungrēns. <clears throat> Eh, Paldies. Es piekrītu kolēģiem Čakvienai Fosterei un arī Dominikam Rikei. par to, ka kāda mēs esam nonākuši pie šajās informācijas, ka visi šie cilvēki miruši trokšņa dēļ, 50 tūkstoši ir skaitlis, kas bieži izskana Eiropas Savienības kontekstā. Līdzīgi kā mana kolēģi, arī es uzskatu, ka mums ir nepieciešams labāks, labāki fakti un labāks faktiskais faktu pamats, lai veiktu šādus apgalvojumus. Uh, Tik runāts arī par kompozītu materiālu bremzēm. Viņi ir no Somijas, un tik runāts, ka eh, Zviedrijas un Somijas iestādes ir saņēmušas ziņojumus par a, to, ka kompozītu materiālu materiāls nerada nekādu siltumu, un ka tas arī um, atstāja ietekmi uz bremzēšanu. Uh, Zinu arī, ka Krievijā tiek izmantotas kompozīta materiāla bremzes, bet tur viss funkcionē labāk. Un tad man radās jautājums, vai mēs šeit Eiropā izmantojam nepareizo tehnoloģiju. Ja tā nedarbojas, to vajadzētu izvērtēt. Varbūt mums vajadzētu aplūkot Krievijas modeli. Ja viņi ir spējuši nodrošināt to, ka bremzes strādā labāk. Mēs nevaram izveidot tādus noteikumus, kas pasliktina uh, iepriekšējo situāciju. Kā jau es teicu, mums ir nepieciešams vairāk faktu. Es apzinos uh, visas problēmas, kas pastāv ikdienas dzīvē, bet es gribētu redzēt kaut ko konkrētāku. Es gribētu redzēt konkrētākus pierādījumus šiem, sekundā, šiem sekundāriem sakām. Paldies, Izabela Demontē tagad. Lai jums. Nu- Paldies, priekšsēdētāji. Es arī vēlētos precizēt skaitļus. Es redzu, ka šeit problēma ir, un pat ja skaitļi nav tik svarīgi, tomēr problēma pastāv un tā ir jāatrisina. Šeit ir problēma par jūtību pret troksni. Mēs piemirstam, kā cilvēki par troksni sūdzas, un ļoti bieži lēmēji iestāžu rīcībā nav piemēroti instrumentu, lai mazinātu skaņas piesārņojumu. Medicīniski pētījumi ir daudzi parādījuši to, ka pastāvs uh, eh, cēloni sakarības starp uh, uh, troksni un sirds asinsvadu, bezmiega uh, problēmām, grūtības mācīties bērniem un vesela rinda citu problēmu. Tāpēc es domāju, ka ir jāgroza septītais pants, kur norādīts, ka tikai atsevišķos gadījumos ir pienākums veikt akustiskās kartēšanas pienākumu. tas eh, ir atkarīgs no iedzīvotāju blīvuma, no satiksmes intensitātes un citiem aspektiem. Manuprāt, tas ir jāpadara par vispārīgu pienākumu. Tas ir svarīgi, lai izveidotu pēc tam darba plānus, lai cīnītos pret troksni. Es vēlētos direktīvu grozīt šajā virzienā. Paldies. Nākošais runātājs Tavas Sports. Paldies, priekšsēdētāji, pavisam īsi Es gribētu uzdot vienu jautājumu un vērsties tieši pie uh, komisijas pārstāvju. Nu, pēc vis tā, ko mēs šeit dzirdējām, uh, nu, faktiski varētu atbalstīt visu to, ko teica uh, visi runātāji pirms manis. Datu apkop apkalpošana um, ehm, pašlaik nav tik precīza un dati un fakti nav tik ļoti labi pārbaudīti. Un tāpēc nevarētu uz tiem pilnīgi paļauties uz tiem, uz, tū, uz šiem datiem, kas liecina par ietekmi uz cilvēku uh, dzīvi un veselību. Bet man ir jautājums, vai Eiropas komisija ir veikusi analīzi par to, kādas trokšņa apkarošanas aktivitātes, kādi pasākumi, ko veica dalībvalstis un ko veic uh, eh, satiksmes uh, kompānijas, uh, kāda ietekme šiem pasākumiem ir bijusi īpaši jaunajās dalībvalstīs. Jo, nu, protams, ka skaidrs ideoloģiskā līmenī, ka troksnis ir jāsamazina. Uh, bet nevajadzētu negatīvi tādējā, tādā veidā ietekmēt eh, transportu uzņēmumus Eiropā, nevajadzētu radīt eh, viņiem bāžas. Mm, vismaz no mūsu valsts eh, ekonomikas viedokļa tas ir ļoti svarīgi, un tādēļ es vēlētos lūgt Eiropas komisiju ļoti rūpīgi aptvēr, apsvērt katru soli, ko jūs gribēsiet spērt šajā jomā un uzklausītu dalību valstu viedokļus, kā arī transporta uzņēmumu viedokļus un uh, arī tādu, tādu valstu kā Polija, piemēram. Jo nevajadzētu radīt negatīvas uh, sekas iespējai šiem uzņēmumiem turpināt darboties uh, ja tie nespējas izpildīt prasības, kas ir saistīts ar trokšņu apkarošanu. Vai esat veikuši arī kaut kādus aprēķinus, vai jums ir kaut kādas norādes, aplēses, vai esat mm, padomājuši par to, kā jūsu priekšlikumu paplašināšana šajā jomā varētu ietekmēt uh, transporta uh, uzņēmumu uh, konkurētspēju Austrum Eiropā. Uh, Jā, paldies, nu man arī ir pāris jautājumi. Nu, protams, ka neviens nevar labi pastrādāt, ja viņš nav labi izgulējies. Nu, ja jūs neesat labi izgulējies, eh, tad nevar labi strādāt. Nu, tad, eh, ja jūs nevarat labi gulēt, tad jums ir jāsāk bažīties. Nu, es tiešām nezinu, kā ar to eh, ciparu par tiem mirušiem cilvēkiem, bet to, ka troksnis negatīvi mūs ietekmē, tas ir pilnīgi skaidrs. Uh, Un jau gadiem, nu jau gadu desmitiem komisija strādā ar šo te trokšņa mm, direktīvu. Gaisa piesārņojumam pie tam ir noteikti, noteikts robežvērtības, bet ar troksni tas tā nav. Nu kad tad troksnis arī saņem savas robežvērtības no komisijas puses? Mm, ir skaidrs, ka troksnis ir kaitīgs veselībai un mums noteikti ir jāsamazina uh, trokšņa līmeņi. Tas ir skaidrs. Nu, tā tad atcerieties uh, pieņemtos uh, tiesību aktus, uh, nu, teiksim, uh, cik procentu, piemēram, zaudē dzīvību satiksmes. Uh, negadījumos, cik saņem, cik zaudē dzīvību no piesārņota gaisa, piemēram, CO2 piesārņojumu, un tad ir arī noteikti šīs attiecības, kādā veidā tas ietekmē. Protams, kā pilsētās eh, visvairāk, eh, vislielākā šie piesārņotā gaisa ietekme. Un mans, eh, mana pieredze rāda, ka uh, ne jau tie cilvēki, kas labi pelna, uh, dzīvo uh, eh, vistrošņēnākajās vietās. Nebūtu, nē. Pie pašu lidostūmā dzīvo cilvēki ļoti maziem ienākumiem, jo tur ir lētāki dzīvokļi un lētāka zeme. Tā kā šeit ir arī šī so sociālā dimensija un kā arī mēs, kā mēs to varam atrisināt. Un tagad es došu katram jums uz piecām minūtēm iespēju atbildēt uz visiem jautājumiem. Thank you very, thank you very much. Sie also, können auch in Ihrer Muttersprache reden, ne? Yes, it's fine. Varat runāt arī savā valodā. Nu, es baidos, ka terminoloģija ir drīzāk angļu valodā. Tā nu tas ir. Well, first of all, thank you very much for the... Tāpēc es pirmkārt vēlos pateikties par uzdotajiem jautājumiem. Tas parāda, ka arī to, kā jums ir liela interese pār šo tēmatu. Tā kā man rīcībā ir tikai 5 minūtes, tad es koncentrēšos uz visbūtiskākajiem jautājumiem. Galvenokārt attiecās uz eh, priekšlaicīgas nāves gadījumu skaitu 30 līdz 50 tūkstošiem. E, protams, šo skaitli nav izgudrojusi Eiropas komisija, tas ir ņemts no Eiropas vidas aģentūras ziņojuma par 2014. gadu, tas ir pieejams internetā, un tāpat ir izmantoti citi papildus pētījumi. Arī mm, šie skaitļi visdrīzāk ir novērtēti pārāk, pārāk zemu, un cik man zināms, tie ir ņemti no epidemioloģiskiem pētījumiem, kas parāda attiecību starp e, troksni un veselības stāvokli. Un no šejienes es pāriešu pie nāko, pārējiem, pārējās jautājuma daļas. Kādas tad ir tās problēmas, ko izraisa troksnis? Tās ir sirds asinsvadu slimības, miega traucējumi, e, nervu sistēmas traucējumi Daudz pierādījumu apliecina to, ka pastāv šāda attiecība. PVO šobrīd strādā pie šī jautājuma ļoti intensīvi ar daudziem ekspertiem, mēģinot noteikt saikni starp eksponēšanu troksnim un ietekmu uz veselību. Tādējādi ir iegūts šis skaitlis 30 līdz 50 tūkstoši ņemot kopumā troksnim ekspozēto cilvēku skaitu, nāvis gadījumus un pēc tam veicot attiecīgus aprēķinus. Ja jūs vēlaties zināt vairāk, tad es iesaku izlasīt ziņojumu par troksni Eiropā 2014. gadā un arī e, PVO vadlīnijas e, trokšņa ziņā kas arī šobrīd ir pieejams internetā. Tik tā tas attiecas uz veselības jautājumiem un skaitļiem un avotiem, no kurienes šie skaitļi ir ņemti. Tālāk. Daudzi citi jautājumi izskanēja papildus šim, te mēģināšu tos skatīt pēc kārtas. Runājot par dzelzceļa troksni, vagonu troksni, sliežu ceļu trokš, troksni, Eh, ir izstrādātas Eiropas komisijas programmas eh, pārskatīšanai. Eh, tās ir esošas programmas, lai uzlabotu ceļus un vai mums būs kādi E, īpaši līdzekļi, lai izņemtu no apgrozības vecos vagonus. To es varu uzklausīt kā ideju. Mēs neesam vēl auditu veikuši, bet ar lielu prieku es to darīšu zinām kolēģiem MUV ģenerāldirekcijā. E, es nezinu īsti, cik e, laika man tiks atvēlēts, tāpēc es baidos, ka es nevarēšu izskat, atbildēt uz visiem jautājumiem detalizētiem. Es neesmu politiķis, bet tikai komisijas eh, ierēdnis, un ne man ir kompetence lemt par to, kas ir un kas nav jādara, bet ir jāizvērtē, cik liela ir finansiāla ietekme un kādas ir izmaksas. No pētījumiem, kas veikti pirms kāda laika, 40 sabiedrības, izmaksas sabiedrībai trokšņa ziņā Eiropā ir 40 miljārdi gadā, un tas ir galvenā kārt balstoties uz veselības aprūpas sistēmu produktivitātes zaudēšanu. Tas ir visai aptuvenis skaitlis, bet to es varu šobrīd jums sniegt. Kāpēc netiek darīts vairāk? Mēs strādājam pie vidas trokšņa direktīvas kopš 2002. gada, mēs to ieviešam no mūsu puses. Mēs izvērtējam trokšņa direktīvu, lai izprastu, vai tā ir strādājusi, un balstoties uz šo izvērtējumu, mēs eh, varam nākt klajā ar ieteikumiem un eh, skatīt, vai mērķi paliek tādi paši. Kolēģis jums pastāstīs to sīkāk par robežvērtībām no e, pētījumiem, ko viņi ir veikuši, taču katrā ziņā mēs skatām dažādas opcijas tam, ko mēs varam darīt, un pēc tam mēs nāksim klajā ar rezultātiem. E, e, trokšņa augstās izmaksas, to jau es teicu, 40 miljardu gadā. Uh, ietekme uz konkurētspēju, ātrumi ierobežojumi ir šajā sakarā jāpiebilst, ka dalībvalstis var noteikt pasākums trokšņa mazināšanai un ātruma ierobežojums ir viens no lētākajiem veidiem, kā mazināt troksni, bet atkal jāskatās, kā tas ietekmē dalību valsti reģionu, vai mēs, ko, ko mēs vēlamies, lēnāku satiksim, mazāk trokšņa vai e, vēl ko citu. Ir jāatrod pareizais līdzsvars. Šķiet, kā sev atvēlētajā laikā. Uh, esmu atbildējis visu. Ak, jā, vēl sociālais jautājums. Mēs esam veikuši divus pētījumus, viens no tiem saucas trokšņi ieteikumu uz veselību, jūs to varat atrast pie izejas no zāles, un ja nē, tad jūs varat uzrunāt mūsu komisiju vai arī internetā komisijas vietnē jūs atradīsiet divus pētījumus trokšņa ietekmi uz veselību un otrs tieši jūs uzdotais eh, sociālā dimensija troksnim. Pastāv ļoti eh, komplicēta mijiedarbība starp troksni un veselību, ir tie tiešā veidā šī iedarbība, tāpat ir daudz pārklājošies um, Eh, pārklājošās parādības un grūti uzreiz ir nošķirt, kuras ir tieši no trokšņa, taču šie abi pētījumi eh, trokšņa ietekme uz veselību un uz sabiedrību ir atrodami, atrodami internetā. Paldies, paldies, Vitlkungs. Okay, thank you very much for some... Um... Paldies, paldies par interesantajiem jautājumiem, Saka Bergs kungs atbildēja uz lielāko daļu no tiem, bet es pakomentēšu sīkāk dažus aspektus. Tad direktīvas um, sīkāk par um, mūsu secinājumiem, jo bija iespēja detalizētāk pastāstīt to savos slaidos. Kad mēs noteicām robežvērtības, un kā jau mans kolēģis teica, pašlaik uh, direktīvā nav noteiktas robežvērtības, ir um, dažādi viedokļi starp interesētajām pusēm, vai būtu efektīvs risinājums noteikt robežu vērtības. Un te es arī varētu atgriezties pie komentāra par eh, direktīvas eh, sākotnējo mērķi, tad cīnīties pret troksni jau tā eh, izcelsmes vietā, ka tas notiktu lokalizētā veidā, un ka dalībvalsts saņemtu līdzekļus, lai varētu īstenot brīvprātīgus pasākumus, bet šajā uh, avotdirektīvā tajā ir noteiktas robežu vērtības. Nu, tur konkrētāk tiek runāts par dažādiem transporta avotiem. Noteikti standarti par sastarpējo savienojamību un uh, dzelzceļa likumdošanā ir panāks lielisks uh, progress arī, um, kas attiecās uz riepu likumdošanu. Arī šajās jomā ir panākts uh, progress bet daudz ko ir veiku, paveikusi pati nozara ar pašregulējumu. Ja palūkojamies, piemēram, uz aviācijas nozaru, eh, viņi strādā pie tāda politiski strīdīga jautājuma, kas ir ļoti pretrurīgs, jo ražotāji ir panākuši progresu samazinot atsevišķu gaisa kuģu radīto troksni. Eh, iespēja iekļaut trokšņa robežvērtības vidas trokšņa direktīvā. Te pirmkārt jānoraida, ka uh, ja tiktu noteikti robežvērtības, tie interesētās puses, lai tās tiktu specificētas uh, attiecīgi dažādiem transporta veidiem. Kā jau to arī pieminēja viens no paneļrunātājiem. Bet aptuveni tikai puse no intervētajām interesētajām pusēm atbalstīja robežvērtību noteikšanu Eiropas Savienības līmenī. Tieši šī iemesla dēļ, ka trokšņa avotus labāk var apkarot vietējā līmenī. Uh, Un nu, tad tika runāts arī par iespējo ekonomisko ietekmi. Tām ir tiktu izveidot harmonizēta pieeja. Tik runāts arī par iespēju noteikt mērķus, a, samazināt a, trokšņa līmeni. Mm. Un tad pastāv tāda iespēja, ka varētu tikt ieviesta šāda neobligāta pieeja. Yes, thank you very much, because I just realized... Jā, es arī vēlējos vēl ko piebilst, aizmirstu, ka neatbildu uz vienu dienu, tātad trokšņa diena. Jā, tā jau pastāv 27. aprīlī. Esam mēģinājuši to arī popularizēt. Katru gadu tā tiek atzīmē 27. aprīlī. Jā, vielen dank nochmal für den Hinweis. Un... Liels paldies! par šo te atgādinājumu. Pirmais panels līdz ar to ir noslēdzies. Paldies visiem, kas uzdeva jautājumus, un paldies par atbildēm, un pāriem pie otrās daļas, pie otrā paneļa. Lūdzu, nomainīties un Volgans, e, Volgans Eberle, Markus Hekts un Kalums Tomas tiek aicināti prezidijām.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 Un tagad esam nonākuši pie otrā paneļa, tātad troksnis, ko rada transporta sistēmas. Un skaidrs, ka mēs runāsim par troksni uz ceļiem, dzelzceļu un aviācijā. Un vispirms Folgons Eberle, kas pārstāv uh, Rainlandes Falcas eh, federālā zemes eh, vides ministriju Vācijā. Lūdzu, nu, uz desmit minūtēm. Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, mm. Es pateicos jums par to, ka uzaicināt mani uz šo uzklausīšanu un par to, ka man ir iespēja uzstāties jūsu priekšā. Es jūs iepazīstināšu ar mūsu federālā zemes Renaldas Falcas eh, pieredzi eh, apzināt un apkarot eh, troksni. Eiropas politikas viens no mērķiem ir pasargāt iedzīvotājs no augstiem uh, trokšņa līmeņiem, īpaši no ielu satiksmes radītā trokšņa. Troksnis uh, virs 55 decibeliem tiek uzskaitīts par uh, kaitīgu uh, un var iet negatīvi ietekmēt uh, veselību. Piemēram, lielās lidos lielā mērā ietekmē cilvēks, kas dzīvo uh, liet, uh, eh, tātad eh, liels, uh, lielo lidos tūmā, bet nemazāk cilvēks ietekmē arī uh, ceļu uh, radītais troksnis. Arī dzelzceļa troksnis ir ievērojams tiem, kas dzīvo dzelzceļu tūmā. bet daudz mazāk cilvēku dzīvo tieši lielo autoceļu vai dzelzceļu tūmā, un tieši tādēļ uh, ielu uh, transporta radītais troksnis ietekmē visvairāk cilvēku. Un uh, šis te troksnis skar uh, 4. Uh, 74,2 miljonus cilvēkus visā Eiropā, un tam ir arī sociālā dimensija. Uh, Mūsu pētniecības institūts eh, no 2008. līdz 2012. Eh, gadam ir publicējuši datus par eh, ietekmi uz bērnu veselību. Un jāsaka, jo trokšņainākās vielā, vietās cilvēki dzīvo, jo zemāks ir viņu sociālais status. Un bērni, kas tiek pakļauti trokšņa ietekmē parasti nāk no uh, trūcīgākām ģimenēm, un viņiem arī ir vislielākās grūtības, ko mācīš, mācīšanās grūtības, ko izraisa troksnis. Jāsaka, ka uh, īpašu ja novatorisku materiālu izmantošana uh, riepās uh, ir spējīgi samazināt trokšo līmeni ļoti ievērojami, bet ir jāapvieno dažādi iespējamie risinājumi, ne tikai riepu materiālu izvēlē apkarot troksni. Troksnis dažādi var iet kaitē cilvēkiem. Tas samazina dzīves kvalitāti, rada uh, gulēšanas traucējumus un jo uh, eh, lielāka ir trokšņa ietekme, jo vairāk tas ietekmē veselību. Un ir tieša saistība starp uh, satiksmes izraisīto troksni un depresijas saslimšanas gadījumiem. Un tāpēc šeit eh, var uh, uz X-as jūs redzat, kādā veidā, tātad cik liels ir troksnis, un kā tas ietekmē veselību uz igrekas. Un tieši tādēļ ir ļoti svarīgi noteikt vienotu robežu vērtību, tātad šo te uh, pieļaujamo trokšņa dozu, ko cilvēks var saņemt. Un uh, Diemžēl Eiropas Savienībā nav noteikti nekādi, uh, nekādas robežvērtības uh, turoksnim. Ja mēs runājam par depresijas uh, izraisīšanas risku, uh, te varbūt ir jārunā par paciest, uh, spēju paciest vai spēju, nespēju paciest turoksni. Un uh, katrā atsevišķā vietā šie jautājumi ir jārisina uz vietas Un e, šeit jāuzņems atbildība nacionālajiem likumdevējiem, lai uh, varētu izvērst nepieciešamos uh, pasākumus trokšņa apkarošanai un piešķirtu uh, šiem pasākumiem nepieciešamos līdzekļus. Ir vesela virkne pasākumu, kurus var realizēt. Tie ir labi zināmi. Piemēram, eh, samazinot eh, troksni pie avota, samazinot troksni mm, pie uztvērēja. Nu, eh, var, piemēram, uzstādīt trīskārtējus logurūts, ja nekas cits neatliek bet neviens priekšlikums, pasākums tik viens atsevišķi neko nedos, tie ir jākombinē. Un kas attiecas uz samazināšanas plāniem, vismaz uh, Vācijā sākumā Eh, process nebija tik veiksmīgs, pirms šie pasākumi netika ieviesti kompleksi. Eh, piemēram, eh, ja gaisa tiek piesārņots, ir svarīgi, protams, atbilst prasībām, kādas tiek izvirzītas gaisa kvalitātei. Uh, būtu ļoti svarīgi šādus procesus mērtiecīgi realizēt arī attiecībā uz troksni un būtu precīzi jāformulē nepieciešamie pasākumi. Lai visefektīvāk ir apkarot eh, troksni avotā. Piemēram, regula par trokšņa līmeņiem, ko izraisa uh, autotransports. Arī uh, 2009. gada Eiropas Savienības uh, regula uh, par marķējumu mm, ir reāli ietekmējusi situāciju. Un reālajā satiksmē uh, te ir runa par vienu decibelu. No 1. jūlija eh, komisija ir veikusi pētījumu un arī publiskojusi to. Tas attiec uz trokšņa ietekmi eh, uz cilvēku veselību un eh, balstoties uz to tiks izstrādāt attiecīgi likumdošana. A, normas, kas tiek noteiktas attiecībā uz e, riepu izmantojumiem materiāliem, e, te galvenokārt e, standarti tiek noteikti noteiktai ātrumu izturībai, bet Eiropā ir papildus prasības arī attiecībā uz riepu radīto troksni. Un, eh, kas ir vēl svarīgāk, ir veidot koherentu politiku trokšņa apkarošanai un aprakstīt to vienotā Baltajā grāmatā. Lai, eh, jo ir neiespējami panākt labus rezultātus uh, nacionālajā līmenī, ja netiks spērti attiecīgi soļi Eiropas eh, Savienības līmenī par trokšņa apkārošanu tās avotā. Man jāizdara kopsavilkums. Tātad vietējās eh, iestādes, kas ir atbildīgas par trokšņa apkarošanu, sastopas ar dažādiem šķēršļiem jo, eh, diemžēl, tās spēja ieviest tikai nelielu eh, skaitu pasākumu, eh, pretrokšņu pasākumu. Lai apkarotu transporta, ielu transporta radīto troksni, tas ir cieši jāsaist arī ar uh, vides aizsardzības pasākumiem un jāveido interi, tātad um, integrēts plāns, um, tālāk izstrādājot zaļo uh, grāmatu, lai varētu noteikt nākotnes uh, trokšņa apkarošanas politiku. Un šodien mēs ļoti labi zinām, eh, cik skaļa mums ir Eiropa un cik daudz pilsoņi eh, tiek eh, no tā skarti. Un tādēļ tālāk ir jātīst trokšņa apkarošanas direktīva, nosakot vismaz minimālie mērķi, uh, lai noteikti noteiktu uh, eh, līmeni, uh, kas būtu veselībai nekaitīgs. 56, 55 decibelu norma ir minēta uh, zaļajā grāmatā. Varbūt to vajadzētu noteikt kā obligātu. Nu, nedrīkst aizmirst par subsidiaritātes principu un pašām uh, dalība valstīm ir jāpieņem lēmumi uh, par iesniski iespējamo metožu uh, piemērošanu, lai uh, nodrošinātu mobilitātes ilgtspējību. Tas viss šie pasākumi ir jāsaskaņo arī ar kaitīgo izmešu emisiju prasībām. Profesor Markus Hecht von der Technischen Universität. Paldies, Markus Ehts, Tehniskā universitāte Berlīne. Dear Mr. Chairman, dear ladies. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi, paldies par iespēju izklāstīt eh, jums eh, savu viedokli, ko esmu sagatavojis eh, līdz ar šiem attēliem. Iespējami trokšņa mazināšana ir iespējama uzlabojot trokšņa direktīvu un TSI. Kādā veidā to izdarīt? Es to izskaidrošu nākamajā attēlā. Trokšņa kārtas būtu jālasa šādā veidā. Uh, Eh, atkarībā no krāsojuma. Piemēram, šeit ir Bopards pilsēta, kur jūs praktiski nevarat dzīvot nekur, jo troksni, trokšņa līmenis ir pārliecīgs. Eh, trokšņa līmenis virs 55 decibeliem ir lielāks nekā 55 decibeliem decibelti. Vācijā vairāk nekā 6 miljoni iedzīvotāji cieši no šādiem trokšņa līmeņa. Daži tiek pakļauti pat trokšņa līmenim virs 85 decibeliem. Tas izklausās net, e, neticami. E, un arī notiek daudzi protesti pret šādu situāciju. Kas šajā situācijā ir jādara? E, Deutsche Bahn kartē Eh, parāda brīvprātīgus pasākumus eh, uz esošajām dzelzceļa līnijām bez jebkādām juridis, juridiskām tiesībām, un mērījumi tiek veikti tikai skaņas izstarojums punktā un nevis avotu punktā un šie līmeņi ir pilnīgi nepieņemami, ņemot vērā uh, trokšņa apkarošanas uh, plānu. Ir sagatavoti uh, anketas pār iedzīvotājiem par viņa apmierinātību ar trokšņu samazināšanas pasākumiem. Jūs redziet, 1% ir apmierināti un pārējie ir neitrāli vai neapmierināti. Uh, E, kas par to ir atbildīgs? Jaunums ir tas, kā ietekmē to cilvēki tiek um, indoktrinēti, ka viņiem ir jāizsakās kā apmierinātiem bet nepieciešamie pasākumi, lai sasniegtu 55 decibeli līmeni, ir nu, trokšņa mazināšana pie avotu. Un e, Gezīna Maisner uzdod e, pareizi jautājumu, kas ir jādara e, trokšņa mazināšana ir jāveic pie avotu, un vienīgā valsts, kas to darīja bez kavēšanās, bija Šveica. Neviena Eiropas Savienības dalībvalsts to neveica saskaņā ar pētījumu rezultātiem. Kas ir jādara? Ir jāmazina trokšņa mazināšanas pasākumi pie avota, lokmotīvē, vagonā, uz sliedēm Eh, nosakot eh, vismaz divu metru augstas trokšņa barjeras, tā skaitā, kā tas ir īstenots Šveicē. Eh, ir jāpaveic divi elementi, kas uzlabotu trokšņu direktīvu. Pirmkārt, jāparedz grafiki, lai mazinātu trokšņa līmeni un sasniegtu 55 decibelu mērķi. Es domāju, ir jābūt skaidriem mērķiem, pretējā gadījumā no tā nav jēgas. Un otrkārt, ir jāizveido neatkarīgas trokšņa uzraudzības stacijas, kas atrastos 100 km attālumā ar nepārtrauktu kontroles rezultātu publicēšanu. Arī Šveices piemēri kopš 2003. gada rāda, ka ir šādas trokšņu monitorēšanas stacijas, un tās sniedz ļoti labus rezultātus. Šobrīd Eiropā e, pieaug trokšķa līmenis uz sliežu ceļiem, jo ritošais materiāls nolietojas. Eh, tas pieaug pār 10 decibeliem, neviens to nevar pierādīt, un arī nepastāv monitoringa stācijas, kas būtu Uh, ar gan apmierinošu sniegumu. Tālāk ir tēsīnojs. Operating... Tas būtu jādara ar visiem operatīvajiem nosacījumiem. Tas attiecas uz papildu līkumu, uh, izņemšanas trokšņiem, bremzēšanas trokšņiem, tāpat arī uh, jāsamazina no 5 līdz 15 decibeliem zemāk esošie trokšņa līmeņi saskaņā ar šodienas prasībām. To var paveikt bez papildu izmaksām. Mums ir jāparedz 2% eh, produkta cenas pieaugums, eh, piemēram, pašreizējie vilcienu ražotāji ir atbrīvojuši no darba visus eh, bombardie ražotāji, ir atbild, atbrīvojuši no darba visus trokšņa ekspertus, taču tas nav pieļaujami mūsu produktu konkurētspējā. Ja jūs vēlaties augstāku vērtību, tad uh, ir uh, tajā pašā laikā zūd produktu konkurētspēja. Un vēl ir kompetences jautājums. Ja jums nav kompetences, tad jūs varat um, ieguldīt milzīgas līdzekļus, uh, bet nesasniegt nekādu rezultātu. Kompetenci nozīmē uh, sasniegt rezultātu ar minimāliem līdzekļiem, un tas attiec arī uz dzelzceļu. Tālāk uh, sliežu ceļu kvalitāte. Saskaņā ar standartu prasībām, prasībām pēc uh, ritošā sastāva stabilitātes, jo uh, troksnis ir uh, rodas ne tikai no ritošā sastāva darba, bet arī tas ir atkarīgs no sliežu ceļu kvalitātes. Nākošais temats, ko es vēlos jums pa demonstrēt un kur sakarā ir tehniski risinājumi, tas attiec uz 96. gada um, testiem Bavārijā, parādot, ka iespējams samazināt līmeni par 25 decibeliem. Un ka tas ir iespējams arī blīvi eksploatētā līnijā. Tāpat arī Tojo Denki Japānas pantogrāfs samazina troksni pār 20 decibeliem Eh, pie ātruma 300 km stundā salīdzinājumā ar Eiropas homologu. 20 decibelu vai tas būtu Japāņu vai Eiropas produkts, bet tas ir nozīmīgs sasniegums. Tāpat eh, klusās eh, sliežu iekārtas kas ir pār 12 decibeliem mazāk trokšņainas. Tās tiek piegādāts no Eiropas uz Japānu, jo tur ir šāda prasība. Un gal, būtiskais jautājums ir, kāpēc Eiropas Savienības prasības pie, Eh, rasā, nosaka prasības attiecībā uz eh, dzelzceļa izplūdes eh, gāzēm un riteņā un sliežu ceļa miedarbību, bet ir daudz mazāk ambiciozas attiecībā uz dzelzceļu troksni. Ja mēs palūkosimies amerikāņu prasībās, tad tur situācija ir atšķirīga. Ja E, kāpēc mēs esam mazambiciozi dzelzceļa trokšņa gadījumā? Tas ir būtisks jautājums, ir uzdots vairāk kārtīgi, un arī TSI troksnis ir e, trešais jautājums. Šeit bija runa par vienu decibelu vai ilgā periodā. E, trešajā izdevumā jau šis jautājums vairs nebija minēts. Manuprāt, tā ir problēma, ar kuru mēs saskaramies un pie kura mēs strādājam. Paldies! Groll, Tālāk došu vārdu uh, Viktoram Grolam, Vitaldam Grolam. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi, cienējamie viesi. Man ir ļoti īsa uzstāšanās, un es vēlētos pievērsties trokšņu uh, problēmai, uh, konkrēt dzelzceļa izraisītā trokšņu problēmai Polijā. Vidēji ņemot iedzīvotājiem jāsastopas ar daudziem trokšņavotiem. Uh, arī no dzelzceļa transporta, tikpat labi arī no autotransporta, no rūpniecības uzņēmiem, un principā ir vienalga, kas ir trokšņa avots, taču analīzes rāda, ka trokšņa intensitāte tiek vērtēta ļoti atšķirīgi. Troksnis, ko rada dzelzceļš, tiek uzskatīta par viszemāko un tā, ko rada autotransports par visaugstāko intensitāti. Un līdz ar to eh, trokšņa um, avotu apkarošana faktiski tiek ierobežota tikai tajās eh, vietās, eh, kur ir lielāks iedzīvotāju skaits. Eh, tātad iedzīvotāju skaita trūkums var ierobežot šos te pasākums. Trokšņa izraisīt, trokšņa avotu apkarošana tad var, var aptvert dažādus pasākumus, bet visi šie pasākumi, kurus mēs veiksim, Eh, ņemot vērā to, ka tie ir dārgi, eh, daudzās nozarēs var samazināt eh, Eiropas uzņēmumu un nozaru konkurētspēju un novest pie tādas situācijas, kā faktiski kaitējums, ko nodarīs uh, trokšņa apkarošana būs lielāks nekā pats trokšņa radītais skaitējums. Tad, protams, mēs varam apkarot eh, troksni eh, avotā vai izmantot eh, citas metodas. Iedzīvotāju blīvums, infrastruktūra, satiksmes intensitāte, mm, dažādi satiksmes līdzekļu tipi, tie ir mm, dažādi faktori, kas ir jāņem vērā. Un e, šie te faktori e, attiecīgi ir, e, nu, jāpliek ar nodokļiem. Tas ir arī viens no pasā, tā, tā, tā, um, arī fiskālie pasākumi ir viens no pasākumiem, ko var vērst uz um, trokšņa apkarošanu, trokšņa rašanās avotā. Un šajās diag diagrammās jūs varat redzēt, ka vislielākais iedzīvotāju blīvums Eiropā ir uh, šeit viducī, un tas ir salīdzinājums, redz arī uh, to pašu Polijā un industrializācijas indeksu mūsu valstī. Tas ir daudz zemāks nekā, piemēram, Niderlandē, Vācijā vai, teiksim, Šveicē. Nu, un ja mēs paskatāmies visu no praktiskā viedokļa, tad traks, troksnis, ko rada uh, dzelzceļš, ir saistīti ar daudziem faktoriem. Un šajā te uh, diagrammā tie atrodas sazobē, tā teikt, un uh, viens otru ietekmē. Šeit mēs varam aplūkot un izanalizēt situāciju Polijā. Kā tad tas izskatās? Uh, mēs esam aptuveni vienu tūkstoti kvadrātkilometru uh, izanalizējuši, kvadrātkilometru teritoriju izanalizējuši, kas atrodas tūmā dzelzceļa uh, līnijām. Tāda, tāda izskatās karte teritorijā, ko pētījām, ir eh, sastādītas daudzas trokšņa kartes, eh, kas eh, attiecas uz pilsētiedzīvotājiem. Un šīs te trokšņa kartes rāda, ka tie cilvēki, kas visvairāk tiek apdraudēti no pārmērīga trokšņa, nemaz tik daudz no trokšņa net cieši salīdzinājumā ar citu valstu lielajām pilsētām. Daudz, kas, protams, ir atkarīgs eh, no uh, eh, diennakts laika, un naktī uh, tas ir cieši mazāk par 1% iedzīvotāju. Polijā tiek apkarots uh, troksnis Tādā veidā, eh, piemēram, eh, tiek uzstādītas dzelzceļa vagoniem kompozīta bremzes. Un tas dod noteiktu trokšņa uh, samazinājuma pakāpi. Bet daudz kas ir atkarīgs, kā tiek vei izmantoti uh, sliežu ceļu un uh, kāda ir bremzēšanas frekvence Un ir uh, atšķirības starp uh, parastajām tradicionālajām uh, bremsēm un jaunajām kompozīt bremsēm, un uh, šī atšķirība ir diezgan ievērojama. Kāda ir lielākā problēma? Uh, daudz kas ir atkarīgs no sliežu ceļa tehniskās kvalitātes. Īpaši ja abām, ja, piemēram, sliedas arī nav aprīkotas ar eh, nekādu iekārtām, kas atļauj veikt eh, trokšņa monitoringu, tad ir ļoti grūti mm, ievākt kaut kādus ticamus datus. Un tāpēc uh, rodas jautājums, vai troksnis uh, dzelzceļa, um, ko rada dzelzceļš Polijā, rada risku. Uh, Un tā vien šķiet, un tas izriet arī no uh, vides inspektorāta ziņojuma, ka dzelzceļš nav galvenais kaitīgā trokšņa izraisītājs eh, Polijā. Uh, troksnis, ko rada autosatiksme, ir daudz lielāks. Un uh, viens no uh, faktoriem uh, varētu būt relatīvi uh, mazais uh, kustības ātrums uh, pa polijas dzelzceļiem un uh, netik labā dzelzceļa kvalitāte. Mums ir pāri par 200 uzņēmumiem, kas eh, nodarbojas ar kravu pārvadājumiem. Tie ir apmēram 13% no Eiropas tirgus apjoma. 85% ir eh, tātad eh, kravas pārvadājumiem domāti vagoni, un uh, pārējie 15% ir nu, visi atlikušie iespējamie dzelzceļa eh, izmantošanas veidiem domātie vagoni. Un ir paredzēts pārveidot pāri par 78 tūkstošiem vagonu, lai piemērotos jaunajām uh, trokšņa eh, līmeņa prasībām. Eh, to vagonu skaits, kas jau šodien atbilst šīm prasībām, ir tikai 2367. Un problēma, problēma ir tā, eh, ka tikai nelielam skaitam šo vagonu ir monobloku riteņi bez eh, kompozīta eh, blokiem. Tātad 47% eh, no šāda veida aprīkotiem vagonu riteņiem atrodas, no visiem Eiropas vagoniem atrodas Polijā. Un līdz ar to, kādi ir izaicinājumi. Pirmkārt, jau eh, šī te uzlabošana, trokšņa apkarošana izmaksā ārkārtīgi dārgi. Un eh, faktiski mums vajadzētu drīzāk pievērsties eh, trokšņa samazināšanai no autotransporta. Jo, piemēram, Polijā šo te elementu apmaiņa riteņiem uh, var izmainīt, var izmaksāt pusotra miljārda eiro. Un tas nozīmē, ka šī te operācija, lai nomainītu visas šīs ar monoblokiem aprīkotā, aprīkotos vagonus, tas izmaksāt milzu naudu. Tāpat laikā mums ir jānodrošina, ka līdz ar to mēs varam nonākt pie situācijas, kad eh, dzelzceļš zaudēs pilnībā savu konkurēt spēju ar uh, salīdzinājumā ar uh, kravu pārvadījumiem pa autoceļiem un palielinās to smago, tā, tā smaga transporta plūsmu, kas iet ar mūsu pilsētā. Uh, Un tās savukārt novadīs pie tā, ka autotransports um, vēl vairāk uh, pieaugs un uh, dzelzceļa transports uh, zaudēs uh, tirgu. Pašlaik tas ir stabilā situācijā. Un līdz ar to man uh, gribas uzdot dažus jautājumus. Eiropas komisijas eh, baltajā grāmatā par transportu ir noteikti desmit mērķi, un viens no mērķiem ir eh, par vismaz 30% eh, pārcelt kravu pārvadājumu apjomus uz dzelzceļa no autoceļiem bet mums, lūk, ir šīs eh, te dārgās metodas jāizmanto, lai samazinātu troksni uz dzelzceļa, kas tikai samazina dzelzceļa konkurētspēju. Jo vai tiešām mēs vēlamies, lai dzelzceļš kļūtu tik dārgs? Nākamais jautājums. Mm, iespējams. Mm, mums eh, šeit varbūt ir jāņem vērā katras valsts īpatnības un intereses. Un liels paldies par uzmanību un par to, kā runāja tik gari. Paldies! Un pēdējais runātājs ir Kalums Tomas no Manč Manchesteras Universitātes apvienotā karaliste. Good afternoon. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Es eh, pievērsīšos eh, aviācijas radītiem eh, trūksnim. Kā mēs zinām, transports ir ļoti nozīmīgs Eiropas ekonomiskā attīstībā un lidostas viscaur Eiropā pieaug, lai spētu apmierināt pieprasījumu. Šis pieaugums turpmākais desmitgadēs turpināsies. Aviācija jau šobrīd ietekmē desmitiem, simtiem, iespējams miljoniem cilvēku ikdienu Eiropā. Un e, šķiet, ka problēmas ar troksni nākotnē vēl tikai pieaugs. Tas ietekmē veselību, tas ietekmē dzīves kvalitāti. Un e, cilvēki ir jūtīgāki pret lidmašīnu radīto troksni nekā pret citu transportu radīto troksni. Un pirmkārt, tas varētu būt tāpēc, ka tad, kad Eh, lidmašīnas ceļas pāri jūsu mājai, jūs izjūtat risku par to, ka dzīvojat zem gaisa trases. Eh, un vienmēr, kad kaut kur notiek kāda eh, katastrofa, tad cilvēki to apzinas izjūt sev vairāk eksponētu uz riskam. Mēs Mančesteras universitātē konstatējam, ka Eiropas lidostās jau ir trūkšņi, e, ierobežojumi, tie tiek slēgti naktīs, tiem ir citi eksploatācijas ierobežojumi. Un e, tāpat e, tiek plā, tiek eh, sec, ir secināts, ka troksnis ir viens no nozīmīgākajiem izaicinājumiem, kā arī lielākās lidostas Eiropā ir tās, kuras atrodas vistuvāk apdzīvotajām vietām. Eh, eh, Trokšņa problēma neuzlabosies nākotnē, gluži otrādi, ap atsevišķām lidostām, tām it īpaši, kuras pieaug ātri, jo no lidostas pieauguma tempi ir ātrāki nekā tehnoloģijas pieauguma tempi. Tas nozīmē aizvien vairāk cilvēku tiks pakļauti eh, troksnim. Tāpat arī jaunas infrastruktūras, piemēram, jaunas skreceļa izbūve vai gaisa telpas pārskatīšana, lai varētu eh, ap, apmierināt pieprasījumu, aizvien vairāk cilvēku tiek eksponēti troksnim. Vēl viena problēma ir tā, ka mainās cilvēku attieksmi. Tie trokšņa līmeņi, kas tika uzskatīti kā pieņemami, vairs netiek uzskatīti par pieņemamiem, jo cilvēki ir ar lielākām prasībām pret dzīves kvalitāti. Bez tam cilvēki Eiropā pieaugot demokrātijai aktīvāk pauž savu nostāju. Un tas nozīmē, ka opozīcija lidostu pie uh, eh, izaugsmai nākotnē var pieaugt. Jau no citiem eh, runātājiem mēs dzirdējām ka, par to, kādas ir sekas eh, trokšņie darbībai, uh, Eh, kā tas ietekmē veselību, miega traucējumus, eh, mācīšanās traucējumus skolā, kā arī apgrūtinājumi un traucējumi, ko izraisa fona troksnis. Šis traucējuma faktors ir ties, tas, kurš izra, savukārt rādā Eh, protestus pret aviācijas nozars izaugsmi. Mēs runājam par ietekmu uz veselību, uz mācīšanos, uz miegu, un tie uh, ir viss saistāmi ar eksponēšanu troksmim. Taču Eh, eh, uztvers eh, līmenis tam, ko mēs uzskatām par pieņemamu, to ietekmē vairāki neakustiski faktori. Un arī vēl ir individuālās variācijas, un visi šie jautājumi kopā noved pie tā, ka pastāv pretestība, tiek iesniegtas sūdzības, un šie jautājumi tiek mazināti ar dažādiem neakustiskiem faktoriem, atvainojiet, saka runātājs, e, atkarībā no tā, vai jūs jūtaties vai nejūtaties traucēti, tas ir daudz atkarīgs no jūsu dzīves veida, vai jūs pavadāt laiku telpās vai ārpusē, vai jūs dzīvojat lauka vai pilsētas vidē, e, no jūsu turības līmeņa vai jums ir savs namīpašums, vai jūs baidāties no gaisa katastrofām, vai no tā, ka jūsu uh, eh, mājokļu vērtību var ietekmēt uh, lidostas toms. Uh, katrā ziņā ziņojums rāda, ka cilvēki ir nobažījušies par nākotni, jo pēdējo desmit gadu laikā viņu dzīves ir mainījušās, Un cilvēku uzdod sev jautājumu par to, kāda būs viņu dzīves kvalitāte pēc desmit gadiem. To ietekmē tās, vai jūs saņemat tiešu labumu no lidostas. Ja jūs strādājat lidostā, jūs esat iecietīgs, ja jūs um, tur nestrādājat vai negūstat labumu, kāpēc jums ir jābūt pakļautam nērtībām? Uh, 30% problēma ir saistīts ar troksni kā tādu, 30% ar neakustiskiem faktoriem un vēl 30% ir individuālās variācijas, jo mēs visi zinām, kā ir atsevišķi cilvēki, ir jūtīgāki, citi mazāk jūtīgi. Un tagad pāriesim pie diviem jautājumiem šeit, kurus mēģināt pienot šajā tabulā. Viena ir ekspozīcija troksnim un otra ir. Uh, attieksme. Vienā gadījumā to no, ietekmē lidmašīnas tips, skaits un dienas laiks, otrā gadījumā uztvere un neakustiskie faktori. Eksponēšanu troksnim mēs mēram ar monitorēšanas un modelēšanas paņēmieniem, kas tika izklāstīti iepriekš, un attieksmi ar uh, aptaujām, eh, konsultācijām un caur sūdzībām. Un tālāk ir veidi, kā šos aspektus var kontrolēt, arī tie ir nozīmīgi. Eh, Eiropā esošās eh, tiesiskās un likumdošanas sistēmas atzīst, ka pastāv eksponēšana troksnim, un tā arī pārēdz to, kā pastāv atšķirīgas situācijas vidēs ap lidostu un zināms elastības līmenis par to, kā jau trokšņa problēma var izsināt vietējā līmenī ar uh, darbības plāniem, uh, ar uh, konsultācijām ar sabiedrību un paredzot strīdu uh, risināšanas veidu, bet arī tiek atzīts, ka ir jābūt kādām robežām, lai aizsargātu veselību, miegu un atsevišķās valstīs uh, iespējas uz izglītību. Un Saskaņā ar subsidiaritātes principu noteikumi paredz zemes izmantošanas plānošanu, lai varētu cilvēks um, pasargāt no trokšņa. Pie tā, par to es runāšu pēc brīža. Problēma, ar ko mēs saskaramies, ir tā, kā uh, e, lidostām uh, ir, lidostas ir noteikti, ar noteikti atrašanās vietu, un tās nevar pārcelties. Ir ļoti nedaudz piemēra Eiropā, kur uh, e, lidosta ir tikus pārcelta, tāda kā Mīnhena vai Atēnas, bet tas nav risinājums, jo tiek radīta jauna problēma citā vietā un e, reāli ilgtermiņa tehniska risinājuma nebūs. Lidmašīna nevar padarīt klusu, līdz ar to mums ir nepieciešams meklēt jaunu pieju, kas uh, diferencē eksponēšanu troksnim un cilvēku attieksmi. Mums ir jādomā par dažādu trokšņu ierobežošanas mērķu noteikšanu, lai aizsargātu veselību un iespējas izglītoties tajā pašā laikā, mums ir jāietekmē cilvēku attieksmes. Biljoni un miljārdi eiro tiek tērēt, lai mazinātu e, lidmašīnas strokšņa līmeni pār vienu decibelu, bet cilvēku uz šo vienu decibelu nevar uztvērt. Līdz ar to tas noder tikai e, IKO noteikumu izpildēji. Mums ir nepieciešami operatīvi uzlabojumi, ko sabiedrība saprot un var sadzirdēt. Pretējā gadījumā no tiem nav nekādas jēgas. Mums ir nepieciešams lielāks pētniecisks darbs, lai izprastu tos akustiskos faktors, lai izprastu vai iedzīvotāji tiek traucēti vairāk vai mazāk, tāpat arī mums ir jāveic, jāprēc lidostu darbības, lai veicinātu iecietību pret troksni, kur to nevar mazināt. Tas nozīmē paziņojums par troksni, trokšņi ierobežojums. E, tas nozīmē lidostu e, investēšanas e, pašvaldībās un kopienās un kompensācijas iedzīvotājiem un atbalsts eh, tiem, eh, lai pārceltos. Un šeit es uzdodu jautājumu, kā Eiropas Savienība var atbalstīt lidostas šādus eh, pasākums īstenot. Izdarot kopsavilku, mums ir jānosaka līmeņa troksnim eh, veselības aizsardzībai, mums ir jāatrod vislabākā praksa, lai kompensētu izaugsmi, mums ir jāpēta eh, neakustiskie faktori, mums ir nepieciešama vispaties sabiedrības dalība lidost attīstībā. Mums ir jāsaprot, ka cilvēkiem ir kaut kur jādzīvo. Uh, un tādā veidā mēs varēsim palīdzēt nodrošināt ilgspējīgu attīstību. Jā, liels paldies! Tātad tie arī bija visi priekšlasījumi eh, šajā panelī, un tagad ir vienāds laiks uzdot jautājumus. Lūdzu, Gazīna Maistar pirmā. Jā, liels paldies, ļoti interesanti eh, priekšlasījumi. Un, eh, protams, man eh, jau ar pirmo sākot radās jautājumi, bet es piekrītu tam, ka eh, nevienmēr troksnis ir jāsamazina objektīvi, drīzāk ir nepieciešama subjektīva trokšņa samazināšana. Un jāsaka, mēs vienmēr mēram troksni decibelos, vai tas tā notiek vienmēr, vai mēram troksni attiecībā uz tā, kā cilvēki to uh, uztver, un mēs paziņojam, ka cilvēki cieš no uh, transporta radītāta rokšņa, tad varbūt nevajadzētu tik daudz runāt varbūt par dzelzceļu un uh, sliedēm. Bet uh, svarīgi ir, cik daudz cilvēku cieš patiešām no trokšņa. Bet jautājums, vai mēs tiešām varam ietekmēt troksni uh, reāli un tā ietekmi uh, vai arī to, šo izjūtu par to, ka troksnis rada eh, diskomfortu. Piemēram, ja mēs ņemam aviolīnijas, eh, kas. Eh, un, um, pastāv daudz mēģinājumu, piemēram, novirzīt šavio satiksmi kas eh, lido pāri eh, apdzīvotām eh, tātad dzīvojumiem rajoniem, bet reizēm varbūt cilvēki to nemaz tik ļoti neuztver, tāpēc, ka līnijas pietiekoši augsti, augstu lido. Nu, varbūt no vienas puses tiešām svarīgs ir, ir psiholoģiskais saturs, jo galgā troksnis tas ir labi, tas nozīmē, ka notiek darbība, ka ir darba vietas, ka ir ienākumi un tā tālāk. Uh, Tālāk, nu, šīs psiholoģiskais aspekts, protams, ir ļoti sarežģīti. Eh, kāds cits jautājums? 40 miljoni katru gadu uh, izmaksā Eiropā tas, kas tiek uh, tā tad. Uh, Tas, kas tiek investēts, lai samazinātu uh, trokšņus Eiropā. Uh, un trešais jautājums. Vai uh, ko tas nozīmos e-mobilitātei, kad mēs aizviet, un trokšņa līmenī, kad mēs aizvietosim uh, parastos automašīnas ar elektroautomobīļiem. Šerks kundze. Es ar ļoti uh, lielu interesi uzklausīju jūsu uzstāšanās un paldies īpaši profesoram Hektam, kurš sacīja, ka kompozīta bremzes ir spējīgas samazināt uh, troksni. Ļoti žēl, ka nav klāt uh, Buļskundas pārstāvja šeit, jo eh, ir svarīgi mūsu bal darbu balstītos faktiem, nevis uh, iziet no uh, kaut kādiem pieņēmumiem vai tā, kas vienā eh, dalību valstī ir nostrādājis, un tad visām dalību valstīm tas ir akli jāievieš, eh, neizpētot visas iespējamās seks un rezultātus. Jo galu galā mums ir brīvs eh, tirgus un nevajadzētu tam kaitēt. Protams, trokšņa jautājums ir svarīgs, tieši par to mēs šodien runājam, visi runātāji sacīja, ka troksnis ir arī saistīts neizbēgami ar izaugsmi un ar a, attīstību. Un tad, kad mēs runājam par dzelzceļa līnijām, a, un kad dzelzceļš iet kaut kur ļoti tālu no a, pilsētu, vietām, no pilsētu centriem, tad šis e, troksnis, protams, nebūs tik kaitē, kaitējošs, kā tādi, ja dzelzceļš ies tieši caur pilsētu. Tik runāts arī par to, kā, eh, tra, eh, kā kravu pārvadājumi par 30% būtu jāpārceļ no autoceļiem uz dzelzceļu. Nu, tas ir tiesa, un tieši tādēļ ir jādomā par to, ko mēs pieņemam. Uh, pieņemam, pieņemot dažādas uh, regulas un, un, un citus tiesību aktus, uh, lai nekaitētu šai konkurētspējai. Un vēl jautājums par to, kā troksnis ietekmē veselību. Nu, nevar būt tā, ka ir tikai vieni vienīgi iespējamie risinātāji. Un es domāju, ka tieši eksperti to šodien arī pierādīja savās runās. Jā, man arī daži jautājumi. Es nesen izlasīju interesantu rakstu avīzē, ka uh, troksni uh, ceļa uz ceļa uh, var eh, manipulēt, ka, piemēram, eh, automašīna nedrīkst radīt vairāk par 49 decibeliem, bet uh, motociklists pat pie, līdz 85 decibeliem. Un te ir līdzīga situācija kā ar uh, dizelgeitu. Jautājums ir par to, kā faktiski tiek mērīti uh, uh, šie te uh, rādītāji. Uh, Mē, Mercedesam, piemēram, ir 11 eh, decibeli, un uh, Ducati motociklās ir trīs reizes uh, skaļāks nekā ir atļauts. Bet ir tehnisks uh, eh, knīfs, tātad tā tiek izstā, iestādīta īpaša pārveidošanas ierīce iz, uh, izpūtējā. Uh, Un attiecībā uz troksni nav uh, aizliegt šādas sistēmas iebūvēt, lai auto uh, eh, mašīna vai motocikls būtu uh, klusāks. Nu, vai mēs kaut ko darīsim nākotnē vai nedarīsim neko? Uh, nu, bet tad vajadzētu pieļaut, lai mums ar troksni notiek kas līdzīgs kā ar dīzeļgeitu. Uh, trokšņu apkarošana pie avota, jā. Nu, šeit mēs atkal nonākam pie cenas, uh, pie naudas Eh, vai mēs esam gatavi iztērēt 12 eh, miljārdus eiro, lai uzlabotu situāciju ar um, vagoniem. I, bet īstenībā ir citas metodas, ar kurām ir iespējams samazināt roksni, un tas ir desmit reizes lētāk, un mēs to esam redzējuši praksē, piemēram, Čehijā un citur. Un ir, piemēram, trokšņa sienas, un jā, un atcerieties, Berlīnē mūrs, es pats esmu no Berlīnas, tas bija tikai trīs metri augsts. Mēs tagad investējam, lai būvētu milzīgas šīs trokšņa sienas, kaut gan ir tehniski risinājumi, kurus industrija jau ir nodrošinājis, piemēram, Japānā. Šeit nav tehnisku problēmu, ir tikai politiskās grības trūkums. Mēs arī varam pildīt attiecīgās normas Eiropā, un tā vienkārši ir jānosaka, piemēram, ASV izplūdes uh, gāzu normas automašīnām ir stingrāks un uh, šie standarti tiek pildīti. Šveicē viņi ir tā tad arī krietni tālāk tikuši. Un ja polijas vagoni iet caur Rotterdamas ķelnas koridoru, viņiem būs jābūvē klusāki vagoni, ja viņi gribētu piedalīties Eiropas tirgū. Mēs ļoti ilgi, eh, parāk ilgi esam gaidījuši Eiropas Savienībā. Un uh, mēs esam piešķīruši līdzekļus, lai varētu pārbūvēt un modernizēt dzelzceļa vagonus. Tas ir tāds labs izrāviens, bet uh, Tikai dažas valstis ir izmantojušos līdzekļus, kaut gan iespēja šeit ir bijusi, un tas ļautu viņām būt konkurētspējīgām, un tas ir īstais risinājums. Vācijā ir iesūdzējis tiesā Uh, par to, uh, par to, ka bērni pārāk skaļi uzvedās spēļu laukumos un panāca to, ka um, rotaļu laukums noteiktā laikā tiek slēgts, lai viņi neradītu šo troksni. Nu, bet nav nevienam šaubas, ka ir jāsamazina troksni no dzelceļa. Mēs te runājām par to, ka Polijā septiņreiz dārgāk viss izmaksā nekā, ja mēs uh, vēršamies pie ceļiem, bet nevis pie dzelzceļa, bet es nedomāju, ka tas tā ir. Ja eh, mēs mākslīgi sadārdzināsim dzelzceļa izmantošanu un mākslīgi palētināsim ceļu izmantošanu, tad dzelzceļam faktiski mēs nedosim nekādu iespēju. Un tādā veidā mums ir jādomā tieši no ekonomiskajām uh, pozīcijām, vai mēs tiešām gribam samazināt troksni, un, protams, ka tas ir jādara pēc iespējas mazāku slogu uh, radot. Nu, jūs vēl kaut ko gribējāt teikt? Nu, pavisam īsi. Es Kā, es gribētu uz jautājumu, kādēļ tik dārgas ir šīs izmaksas. Mums ir uh, monobloka riteņi un, uh, lai mm, mums ir jānomaina visi riteņi, ja mēs gribam pāriet uz jaunāk, šim jaunajām klusākajām bremzēm. Ja mēs runājam par jauno uh, rītošo sastāvu, tad tur viss ir kārtībā. Uh, bet mums ir e, ļoti vecs ritošais sastāvs. Un mums ir jāmaina e, riteņi, tāpēc, ka, lai varētu uzstādīt jaunās bremzes, nu tas nav īsti prātīgi. Vienkārši jāmaina vecie vagoni pret jauniem. Nu, jā, es šolīt vēl ko uh, solīju. Protams, ka ir labi ka var, eh, mēs šorīt dzirdējām, ka, eh, ka Zviedrijā un Somijā, piemēram, nedarbojas šīs jaunās klusākās bremzes un var pat radīt eh, zināmas briesmas. Bet labi, došu vārdu mūsu referentam Ēberlis kungam pirmam. Nu, principā troksnis, protams, ir fizikāla parādība, bet eh, tas ir arī subjektīvs uztvērs jautājums. Tas atkarīgs no vecuma, no dažādām reakcijām, ko rada, eh, piemēram, eh, stabils troksnis, piemēram, ja tas ir ceļš vai autoceļš vai dzelzceļš, tad šis troksnis parasti ir visai stabils. Uh, Attiecībā uz toleranci, protams, nu, tas ir atkal katra cilvēka individuāls uztvers jautājums. Bet, eh, protams, eh, mēs varam runāt par šo subjektīvo uztveri un arī par uh, fizikālās, fizikāla trokšņa, uh, kā faktori ietekmi, tātad ir fizikas faktori ietekmē miegu, nervozitāti, mācīties spēju un tā tālāk. Tā ir fizika. Nu, kas attiec uz pakā, pasākumiem un izmaksām, jā, tas maksā dārgi, arī Vācijā dārgi, kas ir visefektīvākās metodas. Nu, mēs esam vispirms sapratuši, ka plānu, pareiz plānošana ir vislētākais process. Tātad nevajag uh, intensīvas transporta joslas plānot caur dzīvojumiem rajoniem. Un tad vēl ir apaceļu izbūve smagajām transportām. Mēs esam veikuši arī pilotu projektus. Uh, Eh, nosakot zonas, kur nakts eh, transports netiek pieļauts, un tas faktiski neko nemaksā un ļauj uz pusi samazināt eh, pakļaušanu trokšņa līmenim. Un samazināt īpaši kaitīgo trokšņu ietekmi, ko rada troksnes naktīs. Tālāk mēs esam panākuši labus rezultātus uh, uz pusi samazinot par troksni par 2-3 decibeliem, eh, pārbūvējot atsevišķus eh, ceļu posmus, bet tas pris mm, maksā vairāk par vismaz 10%. Tālāk trokšņa samazināšana, mm, kas nāk no uh, dzelzceļa transporta. Ja, nu, kas attiec uh, uz uh, motoru jaudu, arī tas ietekmē emitēto trokšņa līmeni. Un zemāks, mazāks ātrums um, arī var ietekmēt uh, rezultātus. 2014. Uh, tā, vai var apiet šos te mēra aparātus un uh, vai nu, dažs laps eh, ar savu braukšanas tehniku vienkārši pārsniedz atļauto troksni vai kā tam līdzīgi. Sorry, sorry. Zur Lärmbelästigung die 55. Tā 50 decibeli ir tā vērtība, kas ir relatīvi skaļš troksnis, tomēr Šobrīd šis slodze ir noteikti uz 30 eh, decibeliem. Nu, šeit mēs diezgan ātri varam panākt rezultātus. Te mēs varam diskutēt eh, gan par to, kāpēc mēs desmit gadus te kaut ko darām un neko nesam panākuši. Nu, man liekas, ka tomēr vajadzētu orientēties šiem 55 decibeliem uh, un noteikt to kā robežvērtību. Uh, Un tas ir mans personīgais viedoklis. Tad mēs varam runāt par pārējo izmaksas. E, tas īstenībā ir kompetenci jautājums. Un mēs, ja mēs runājam par gaisa uh, satiksmi, tur ir piecas dažādas uh, vērtības. Pirmkārt, nosēšanās, uh, aviācijas degvielas patēriņš uz kilometru, troksnis Un tā tad man ir e, jāņem vērā visas šīs īpašības un e, plus vēl troksnes, kas man visu sadārdzina. Un polijas piemērs arī. kur, e, teiksim, ir iespējas veicot šis dārgos pasākums zaudēt 50% tirgus, vai arī var panākt pavisam otrādu uh, rezultātu. Uh, Uh, piemēram, es varu nomaisīt attiecīgās bremzes un samazināt uh, troksni, bet uh, tā pašā laikā, ja mani vagoni, nu, tur no, nenobrauc attiecīgo kilometru skaitu, man nevajadzētu mainīt jaunas bremzes, bet Nevajag jau pieļaut enerģētisku katastrofu, izvēloties attiecīgu uh, bremžu tipu. Un, ja viņi izvēlas rekuperācijas, bremžu rekuperāciju, tad viņi var ietaupīt uh, enerģiju un tā tālāk. Nevar vienmēr domāt tikai par uh, izdevumiem kaut kādā vienā šaurā, uh, tādā no tāda šaura redzes viedokļa mums ir jāskatās, cik tas viss kopā maksā, kā mēs varam samazināt izmaksas kopumā, un nevis kaut ko vienkārši rēķināt atsevišķi, neredzot kopainu. Nu, tad ar tām bremzēm un eh, tās eh, to darbībā mm, augstos, eh, kad apstākļos, augstākā klimatā, un tās var uh, uzvesties savādāk. Jo, ja netiek iz, izmantots attiecīgi atbalst, atbilstošais uh, materiāls, tas var novest uh, pie uh, katastrofas. Tātad katram uh, Eh, materiālam ir savas īpašības un jāpieņem lēmums attiecīgi eh, piemērots. Un Somija un Zviedrija, nu, cik es zinu situāciju, eh, ziemeļu, ziemeļu Somijā nav dzel, eh, dzelzceļa līnija, kas būtu elektrolīnijas, ir eh, diezgan nelielas jaudas dīzeļu lokomotīvas, un tur eh, var būt tā, ka uh, kompozīta materiāla bremzes strādā labi, bet uz ātrākiem dzelzceļiem, kur ir, tas varbūt tas nedarbojas. Labs piemērs bija Krievijas vilsoņi, kas to izmanto jau 16 gadus. Uh, un pilnīgi droši uh, arī uh, da, pārvedā krāvas uz Somiju. Nu, par Zviedriju es tur nezinu, kas tur par iemesliem, bet uh, Somijai varbūt Krievijas variants ir uh, risinājums. Bitolts. Karals nākamais. Nie chciałbym tutaj, żebyście Państwo odnieśli wrażenie. Paldies, priekšsēdētāji. Es nevēlētos, lai jums paliek iespējas, ka pūlī neko nedara attiecībā uz trokšņa piesārņojuma mazināšanu. Glužot otrādi, visi jaunie vagoni ir aprīkoti ar nepieciešamajiem kompozīta elementiem. Uh, un mēs sekojam tam, lai trokšņa līmenis tiktu uzturēt zemes. Problēma Polijā ir finansējuma avots, jo šī operācija, kas tiek veikta plašā mērogā, ir ar ievērojamām izmaksām. Komisija finansē tikai E, bremžu nomaiņu un nevis riteņu nomaiņu. Tomēr, ja mēs ieviešam TSI noteikums jaunajiem, jaunajiem ritošiem sastāvam, tad izmaksas būs 89 miljoni katru gadu. Un tādējādi mūsu ritošais materiāls 2020. gadā būs pareizajā labajā līmenī. Polijas vislielākā transporta uzņēmuma peļņa ir 7 miljoni mēs, eiro. Uh, Mēs cīnāmies pret troksni, bet mūsu rīcībā esošie finanšu līdzekļi ir ierobežoti, un mūsu dzelzceļu konkurētspēja var vēl aiz, vairāk kristies. Kā jau es tikko sacīju, mēs baidāmies, ka varētu notikt pārēja no dzelzceļa transporta uz uh, sauszemes transportu. Paldies! Es pievērsīšos uh, apgrūtinošajiem faktoriem. Pirms uh, kādu laiku es apmeklēju, pirms Rumānijas iestāšanās uh, Eiropas Savienībā, Bukarestē iedzīvotājus, kas dzīvoja netālu no lidostas. Viņi bija um, ļoti pozitīvi noskaņoti. Tas bija pirms iestāšanās, pēcus gadus vēlāk viņi jau bija eiropieši, viņi bija negatīvi noskaņoti, lai gan lidmašīnas bija kļuvušas klusākas un bija jau noteikumi. Ar to es gribu teikt, ka mums ir nepieciešams atrast pienācīgo līdzsvaru starp ekonomisko labumu pilsētai reģionam un vietējo iedzīvotāju problēmas. E, jo vieni saskata šajā aspektā mm, problēmas, citi apmierinājumu. Vieni var būt apmierināti, un otri ļoti neapmierināti ar šo situāciju. Paldies, manuprāt, šīs bija interesantas debates izklāsti bija ļoti interesanti un tieši tāpat arī atbildes lūk. Un mēs esam pabeiguši skatīt šo darba kārtības punktu šodien, bet pilnīgi noteikti mēs turpināsim strādāt pie šī jautājuma, cīnīties pret troksni, pie, strādāt pie tehniskiem daudz eh, risinājumiem. Eh, un ir vajadzīga politiskā grība. Protams, šeit ir runa par, arī par finansējumu problēmu, es runāju par um, maksas ieviešanu, piemēram, ja ir tāda autotransportā, tad to var. Ieviest arī kra, kravas transportam, tā to var ieviest dzelzceļa transportam ir daudzi veidi, kā skatīt šādas iespējas. Mēs vēlamies garantēt mobilitāti arī un vienlaicīgi aizsargāt mūsu iedzīvotāju veselību un klimatu. Lūk, ar to mēs esam pabeiguši šodienas tematu skatīt. Paldies visiem! Bericht, den May I ask you to sit down or leave the room because we Lūdzu, apsēdieties savās vietās vai arī pamatiet zāli ir mums tagad jāuzspriež cits jautājums. Bevor wir mit dem letzten Tagesordnungspunkt. Pirms mēs turpinam ar pēdējo darba kārtības jautājumu, un ātri jāzunā vēl kāds cits jautājums. Šodien mūsu vidū ir kāds, kuram ir pēdējā sēde šeit um, parlamentā, un uh, mums ir bijis lielisks darbs, eh, ko, sadarbība kopā un mēs, protams, saprotam situāciju, novēlam uh, ko, uh, eh, veiksmi jaunajā darbā, un uh, paldies par šo te kompetenci un pacietību un tā tālāk, lai jums veicas nākotnē, un liels paldies un visu labu! is. Yeah, but thanks a lot. It, it could be a mistake. <laughs> Da haben wir Luke Will Tā tad eh, mēs esam uzaicinājuši Luku Vilēms un Jānu Molēmu. Mm, eh, Luks Vilēms ir eh, ģenerāls sekretāra vietnieks no Benelux Paldies priekšsādātāji, paldies par uzaicinājumu. Tas ir patiesi gods piedalīties transporta komitejas sanāksmē. Esam šeit, lai prezentētu mūsu kravu transportā ziņojuma rezultātus. Rezultāti bija tiešām labi un gribētu padalīties ar šo informāciju ar jums visiem. Īsi par manas prezentācijas saturu. īsi iepazīstināsim ar Benelux Savienību, tā vēl joprojām pastāv. Runāšu arī par transporta nozīmību uz Benelux, arī pieminēšu dažus Benelux ziņojuma rezultātus un arī iezīmēšu mūsu skatu nākotnē, ko plānojam darīt tālāk, un visbeidzot būs arī secinājumi. Benelux joprojām ir tāda dzīvojoša reģionālās sadarbības laboratorija Eiropā. Nu, īstais slaids. Esam starpvaldību organizācija starp trīs valstīm - Beļģiju, Niderlandi, Luksemburgu. Reģionālā sadarbība ir mūsu pamatdarbs. Tas arī iemesls, kādēļ tika izveidota Benelux Savienība, un pēdējos 70 gadus mēs esam snieguši gan nozars, gan nozars pārstāvjiem, gan pilsoņiem mūsu valstī jaunas iespējas. no sākuma Schengen eh, Savienība tika izveidota Beneluks ietvaros un tālāk tas viss paplašinājās. Nu, jūs jau vēsturi zināt. 2012. gads. Valdības pieņēma lēmumu izveidot jaunu Beneluks Savienības līgumu, un jaunais līgums ieviesa arī jaunu sadarbību starp, jau, starp trīs Beneluks valstīm. Uh, Eh, prioritātes vēl joprojām ir stiprināt eh, sadarbības starp trīs valstīm, bet no otras puses arī stiprināt šo pionieru lomu mm, valstīs eh, sadarbībā ar Eiropu. Tad Benelūks sadarbība vairs nav tikai ekonomiska. Mēs runājam par pilnīgu uh, vienoto tirgu, mēs sniedzam sastarpēju palīdzību drošības, attīstības jomā un arī svarīgi uzsvērt, ka mums ir piecas institūcijas, vissvarīgākā ir ministru komiteja, kas tieksies decembrī, lai runātu par mūsu projektu, projektiem un ikgadējas plāniem. Mēs aktīvi darbojamies arī transporta jomā, tas ļauj dalību valstīm stiprināt reģionālo sadarbību, lai stiprinātu vienoto tirgu. Visas trīs valstis ir izveidojušas Benelux kā tādu loģistikas mezglu uh, vārtus uz Eiropu, uh, te lielu lomu spēlē mūsu ostas un lidostas. Vēl viena lieta, ko gribētu uzsvērt ievadā. Tātad šis, šis uh, uh, 350. pāns. Uh, līgumā par Eiropas Savienības darbību - Beneluks plāns. Tas nosaka, ka Beneluks valstis drīkst doties tālāk, attīstot savu iekšējo tirgu nekā Eiropas Savienība, nediskriminējot pārējās dalību valstis. Un šī norma sniedz liels priekšrocības Beneluks valstīm. Tad tādas iniciatīvas, kas negūst visas Eiropas Savienības atbalstu, tās, tās var izvēlēties ieviest tikai Beneluks valstis. Tātad viens no piemēriem ir uh, kravu transports, uh, kas uh, ir ļoti strikti regulēts uh, Eiropas Savienībā. Mēs Beneluks valstīs piedāvājam tam lielākas priekšrocības nekā Eiropas Savienībā kopumā. 2014. gadā uh, iepriekšējais Beneluks valstu ministru komitejas priekšsēdājs Frans Timermans ļāva lielajiem konteineriem šķērsot uh, robežu starp Beneluks valstīm, un pagājušā gada beigās ministru komiteja parakstīja līgumu, kas ļautu garākām un smagākām smagajām mašīnām šķērsot Beneluks valstu robežas, kas, protams, sniedz noteiktus labumus nozarei. Un, ne, prezentējot mūsu uh, uh, pētījumu. Tas bija ministru komitejas lēmums uh, veikt šo pētījumu par krāvu transportu. Tagad došu vārdu Jānam Molamansam, kurš iepazīstinās mūs ar pētījuma rezultātiem. Jā. Paldies, Luk! Iepazīstināšu jūs ar pirmajiem uh, ziņojuma rezultātiem. Tad tas labs, laba transporta funkcionēšana Beneluksā sniedz labumu arī Eiropas Savienības vienotajam tirgam. To pavisam labi var redzēt nākamajā slaidā. Redzat tādu temperatūras karti Eiropai. Un šī temperatūras kartnēs mums dažādu informāciju, bet pirmais, ko var pamanīt, ir šī ļoti lielā sarkanā uh, teritorija pāri Beneluks valstīm. Tas nozīmē, ka te ir ļoti liela transporta un loģistikas aktivitāte tik ļoti nelielā Eiropas Savienības teritorijas daļā. Tas arī parāda iecienītākās vietas, kur ekonomikas operatori un investori vēlas dibināt savus uzņēmumus, kad viņi vēlās pārvadāt preces Eiropas tirgū. Tāda ir uh, tāds ir priekšstats, un tad jautājums ir, kādēļ mēs veicām šo pētījumu. Tam ir pētījumu par preču plūsmu, tam ir vairāki iemesli. Pirmkārt, ir aizvien pieaugušais pieprasījums no dalību valstīm. Viņas saredz jaunas iespējas, redz, ka tirgus attīstās ātrāk nekā regulējums, nu, nekā to spēja veikt arī bieži vien Eiropas Savienības regulējums. Preču plūsmas pieaug un mainās ļoti ātri, tiek ieviesti jauni transporta veidi, un tam tiem vēl nepastāv regulējums, kas varētu kalpot arī kā vadlīnijas. Un, protams, tā kā mēs sagatavojam noteikums, kā jau tik skaidrots iepriekš, mēs to varam izveidot um, Beneluksā valstīm vai vienotiem tirgum kopumā, tas ir jādara balstoties uz faktiem. Tad mēs varam balstīties uz faktiem par preču plūstu Beneluks valstīs un uh, starp mūsu kaimiņu valstīm. Eiropas kontekstā es skaitu, ka jā, lūk, nākamais slaids. Eiropas kontekstā Beneluks ir maza teritorija, tas ir tas ir tikai 1,7% no Eiropas geogrāfiskās platības. Uh, Bet, ja aplūkojam preču plūsmu, kas iet cauri šīm valstīm, tad, tad tas ir trīskārt lielāks nekā mūsu geogrāfiskā teritorija. Tas 7,9% no Eiropas IKP ir Beneluks valstīs. Labajā pusē augšā redzēsiet iekšzemes preču sūtījumus. 78% no Eiropas iekšzemes pārvadāšanas ir uh, pārvadājumiem vai nu no vai uz Beneluks valstīm. Iepriekš mm, dzirdējāt, ka mēs paši varam izveidot savus noteikumus, lai mēģinātu ieviest inovācijas, kravu pārvadāšanā, izmantot digitalizāciju. Tas ir ļoti interesants veids, kā Beneluks valstis var mēģināt atrisināt trīs ceturtdaļas no Eiropas Savienības kopīgā izaicinājuma. Tādēļ arī esam šodien šeit. Vēl daži skaitļi 24% no uh, gaisa kravu pārvadājumiem no vai uz Beneluks valstīm, uh, jūras pārvadājumi 21% no Eiropas Savienības kopējiem pārvadājumiem. Visas šīs jomas, kur līdz šim neesam bijušas īpaši aktīvas, bet Uh, kur mēs kopā ar citām dalību valstīm vēlamies, citām Benelux valstīm vēlamies kļūt aktīvāki un dalīties ar šo pieredzi arī mūsu Eiropas partneriem. Ejot tālāk, Nu, un runājot precīzāk par, ziņoj, par ziņojuma rezultātiem. Un ieliekam to Eiropas kontekstā, tad zinām vairāk vai mazāk, kur ir galvenās preču plūsmas, mēs zinām pār kura, parām robežām tās iet. Un tādi rezultāti, kas pārsteidz mūs pašus visvairāk, ir, piemēram, ceļa transports, kurā esam darbojušies ļoti aktīvi, bet nu, lēmumi ir pieņemti uz ad hoc pamata. Šī rezultā, šīs pētījuma rezultātā rādīja 76% no ceļu pārvadājumiem, kas sākās kaut kur Beneluks teritorijā, arī paliek Beneluks teritorijā. Un tas ir vēl viens iemesls, kādēļ kā likumdevējiem mums vajadzētu palikt aktīvākiem, lai uh, novērstu vēl palikušos šķēršļus un barjeras Beneluks valstīs. Un te arī ir slaids, kas to parāda. Trešā rezultāta daļa. Mēs esam uh, starp desmit labākajiem ekonomiskajiem rādītājiem. Un tad, un, un tad var redzēt, kā valstis uh, ierindojās šajā rangā. Galvenā aktīvākā valsts mums ir Vācija, kopš 2014. gada, bet tas nav nekāds pārsteigums. Uh, teritorija ir blīvi apdzīvotā, ekonomiski aktīva, mums ir jābūt spēcīgiem loģistikas un transporta jomā, lai mēs varētu saglabāt savu konkurētspēju. Lielākais izaicinājums būs uh, tas, kā mēs spēsim uh, turēt līdzi palielinātiem preču plūsmu prognozēm. Visticamāk, ka tas tās uh, trīskāršosies līdz 2030. gadam. Mums ir jārīkojas, lai mēs varētu saglabāt savas pozīcijas. Kā mēs izmantosim pētījuma rezultātus? Mums ir vairākas iespējas. Tā ir iespēja apmainīties ar informāciju un labo praksi ne tikai Beneluks ietvaros, bet arī ar mūsu partneriem. Nākamdēļ notiks Beneluks samits, esam uzaicinājuši arī mūsu kaimiņus, lai a, apspriestu m, augstā līmenī šīs sekas. Mēs tos varam izmantot rezultāts pilotprojektiem. Vairāk pilotprojekti jau ir ieplānoti saistībā ar ceļu transportu. Pastāv jau arī iespēja, balstoties uz Eiropas Savienības līgumu, panākt arī juridiskas vienošanās, kas tieši Beneluks ietvaros, kas varētu veicināt vēlāku Eiropas līmeņa risinājumu. Un, protams, jā, tad notiks labas diskusijas starp ministriem, tas varētu tad būt pamats tādas Eiropas vīdes izveidošanai. Izaicinājumi, kas ir līdzīgi pie mums gan Eiropai, balstoties uz šo, šī rez, ziņojuma rezultātiem, ir diezgan acīm redzami. Vērojot šo, mēs piedzīvojuši lielu plēču un satiksmes plūsmu mūsu ikdienas dzīvē, satiksmi ļoti piesītināti, arī jūs, visticamāk, ikdien ar to saskaraties, ir uh, satiksmes sastrēgumi pie un ap uh, lielākajām ostām, pilsētām. Mums ir nepieciešams transporta veidu, uh, nepieciešama transporta veidu maiņa. Pie tā strādājam. Tāpat arī nav sasniegti ilgspējīguma mērķi Benelux valstīs. Pie tā mums jāstrādā, tas ir Eiropas Savienības darba kārtībā. Digitalizācija un inteliģentās satiksmes sistēmas, kas tiek, tiek ieviestas arī varētu būt vien, viens no risinājumiem. Ir, eh, ne, nedomāju, ka tuvākajā laikā tiks izveidot vairāk ūdens ceļu vai tiks izklāts vairāk asfalta, bet mēs noteikti varam optimizēt pastāvušas infrastruktūras izmantošanu. Vēl pirms desmit gadiem neviens pat nedomāja par to, ka dronus varētu aktīvā veidā izmantot transportā. Tagad tā Benelux valstīs aktīvi attīstās e-komercija un arī apkārtējās valstīs, un viņi jau ir gatavi izmantot šo transporta veidu. Un tad īsas, bet labas ziņas pašās beigās. CO2 emisijas Benelux valstīs ir samazinājušās eh, stabili pēdējo gadu laikā, bet, nu, eh, mēs eh, arī apzināmies, ka tiek sagaidīts liels uh, pieaugums sagaidāmajos apjomos. Ja lūkojamies nākotnē, tādas ir prognozes galven, divām galvenajām uh, ostām Benelux valstīs Rotterdamā un Antverpenē. Pēc atsauksmes, uh, salīdzinot ar atsauksmes gadu, un tad, tad no 13. gadu redzam, ka tas uh, apjoms palēnās no 235 miljoniem tonu līdz 400 miljoniem tonu 2030. gadā. Uh, un tādēļ mums ir nepieciešams transporta veidu maiņa Rotterdamas teritorijā. Mēs plānojam, ka uh, ceļu pārvadājumi samazināsies no 55 līdz 35 procentiem, mm, bet pieaugs uh, iekšzemes uh, ūdens ceļu pārvadājumi no 35 līdz 45 procentiem un ka abu ostu gadījumā gandrīz dubultosies dzelzceļa transporta izmantošana. Un nu, tā, daži provizoriski secinājumi. Dažas lietas, ko varētu atcerēties šajā formā. Mēs esam tāda nu, laboratorija Eiropai. Kad mēs uh, sagatavojam inovatīvas idejas vai idejas, ko vēlamies īstenot nedaudz agrāk, nekā tas notiek pārējā Eiropā, esam gatavi ar tām dalīties. Nu, esam dalīties ar savu gūto pieredzi par lietām, kas norit veiksmīgi un lietām, kas netika veiksmīgi. Benelux var izmantot kā tādu uh, ātrās izmēģināšanas vietu mm, gaidāmiem Eiropas Savienības pasākumiem. Un uh, Benelux ir arī tāda kopīga īstenošanas platforma, ir trīs nelielas valstis, kā Benelux valstis. Un, uh, ir viegli vērot, kā mm, nu, ir viegli panākt to, ka tad Eiropas Savienības tiesību akti tiek piemērot vienotā veidā. Veiksmīga Benelux sadarbība transporta jomā palīdz tātad saglabā Eiropu kustībā. Un tas arī viss no manas puses. Paldies par man piešķirt runāšanas laiku, un es ceru, ka mums būs auglīgas diskusijas. Paldies! Tagad dodu vārdu kolēģiem. Van de Kamp kungs. Eh, voorzitter, dank u wel. Ik, ik zat even. Priekšsēdētāji, paldies. Es skatījos uz Žoržu Baku, jo viņš ir šī pētījuma intelektuālais tēvs. Eh, paldies, es izlasīju jūsu projektu un Jāsaka, ka šī visaptverošā pieeja ir tik tiešām iespaidīga. Nākošajā gadā mēs strādāsim pie Baltijas reģiona. Un mēs uh, nevienmēr varam doties darbizītēs, tas maksā līdzekļus, un, manuprāt, šis jūsu pētījums ir ļoti stabils um, pētījums tam, kas notiek šajā Eiropas daļā. Un es gribētu jums uzdot vienu jautājumu. Ziņojumā ir runa par uh, Reinzemi un Ziemeļu Vestfālēnu, kas ir ceturtais neformālais Beneluks locekl, eh, eh, loceklis. Ko jūs darīsiet ar šo reģionu? Van jullie transport uh, beleid, de, de, de uh, Noordrijn-Vestfāle. Vai šis uh, reģions Ziemeļrēna-Vestfāle ir pietiekami ņemts vērā? Nākošais jautājums ir maksājumu sistēmu. Beļģijas valdība ir izveidojusi maksājumu sistēmu uh, un ir rīkojusies sap, uh, gudrāk nekā vācieši. Uh, gudrāk vārda nīderlandiskajā izpratnē. Citiem vārdiem sakot, viedāk un saprātīgāk. bet šī pieeja izraisa grūtības eh, ar transportu valsts dienvidu daļā. Šorīt mēs li likām uz balsojumu Rikē kungu ziņojumu. Bija runa par vieglajiem transporta līdzekļiem, jo tie paliktu ārpus Eiropas regulas. Un es gribētu dzirdēt konkrētākus skaitļus šie vieglie transporta līdzekļi. Vai jums ir ieteikumi šajā sakarā, vai jums ir kādas um, īpašas bažas šajā sakarā? Tālāk, reģionālās lidostas. Es zinu, priekšsēdētāji, ka tas jums ir tos jautājums. Vai Beneluksā valstīs reģionālās lidostas ir rentablas. Un, ja jums ir kāda recepte šajā sakarā, tad mēs to labprāt izmantosim. Paldies, Dominiks Rikē, nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji, par šo ļoti interesanto izklāstu. Um, mans jautājums, kas. Uh, ir neatkarīgs no vīmu uzdotā jautājuma par saiknes īpašo, kāda jums ir ar Ziemeļreinu Vestfāli, ņemot vērā to, kā mm, šeit ir zināmā mērā vienota telpa, un es gribētu zināt, vai jums ir īpaša sadarbība un kontakte ar uh, Aude-France reģionu, ko, eh, ko savulaik tajā ietilpa, eh, tajā ietilpa Padkalē. Šobrīd reģions ir lielāks, un tas ir tieši uz dienvidiem no Beneluksa. Un tas dod iespēju attīstīties uz dienvidiem, tāpat arī sēnas šeldes kanāls, kas varētu arī dot iespēju turpmākai attīstībai. Es gribēju uzdot arī jautājumu par viegliem transporta līdzekļiem, jo šis temats ir. Um, Eh, visai būtisks Eiropas eh, eh, centrālajā daļā. Un šeit ir runa nevis par to ikdienas lietošanu, bet par to izmantošanu starptautiskajos pārvadājumos. Man pēc tam iespējams būs vēl citi jautājumi. Paldies, Žoržs Baks, nākošais runātājs. Pozicinā. Jā, paldies, priekšsādātāji. Es uh, gribētu. Uh, pievienoties labu vēlējumiem no Vanda Kampa eh, kunga puses un pasakos abiem kungiem par darbu. Tas ir ļoti svarīgi, ko jūs eh, darāt. Un eh, tieši tādā veidā varbūt ir iespējams nonākt pie pareiziem risinājumiem. Man, protams, radās ļoti daudz uh, jautājumu, bet paturpinot to, ko Vanda Kams teica par ceļu lietošanas maksu. Nu, te, protams, ka varētu domāt par kopēju iniciatīvu, ko realizēt šajā jomā. Un tālāk, kā šī te maksa ietekmē tos, kas eh, strādā šajā nozarē. Un eh, kādas ir sastarptās spējās kompetences eh, un, mans, un kvalifikācijas. Man šķiet, ka loģistikas jomā te varētu vēl piestrādāt, un es varētu iedomāties, ka te varētu būt iespējama ciešāka sadarbība. Un tāpēc man jautājums vēl arī par infrastruktūru ir no nu, daudz infrastruktūras atjaunošanas darbu. Uh, tiek uh, ražotas uh, tātad uh, uzpildes stacijas, kas ir vidē draudzīgāks, kas pārēdz elektroauto uzpildīšanu un gāzes uzpildi un tā tālāk, kā arī citu atjaunīgo enerģiju izmantošanu. Ko es par to varētu pastāstīt? Un man arī ir daži jautājumi par ekolainēm un monster trakiem Un es esmu dzirdējis, nu, daudz par to runā, ka vajadzētu tātad pārnest eh, šo te eh, daļu kravu pārvadājumu uz dzelzceļu. Nu, par to daudz tiek runāt. Bet eh, kā tas ir, varbūt, es zinu, ka Vācijā ir problēma ar to, ar pā, ir problēma ar pārāk garām kravas automašīnām, kad parādījās lielākie autobusi, arī radās uh, problēmas. Uh, un, protams, ka, eh, ja ir viens vilcējs un vairāk piekāpj, tas ir lētāk, bet uh, ir arī atšķirība starp šiem ceļu izmantošanas uh, maksājumiem. Uh, Vācijā ir viena sistēma, Francijā ir pavisam cita sistēma. Vācijā šī sistēma attiec tikai uz uh, Uh, smagajām automašīnām, Francijā pavisam cita sistēma. Nu, nu, daudzi uh, pielāgojas tam, uh, kur kas ir lētāks. Piemēram, daudz brauc uzpildīt degvielu uz Luksemburgu, jo tur tā ir lētāk, piemēram, spāņu šofers, un arī kravu var vest cauri uh, pa tiem ceļiem, par kuriem mazāk jāmaksā un tā tālāk, bet mēs varam visu padarīt mākslīgi lētāku. Un ja mēs paskatāmies uz Vāciju, uz kaimiņiem, uz Franciju, uz Benelux valstīm un, nu, teiksim, sasaiste no Briseles uz uh, Valenciānu, kur uh, atrodas uh, dzelzceļa aģentūra. Nu, varbūt, ka varētu uh, šita trīs valstis sadarboties ar, uh, bet uh, ir varbūt iespēja samazināt šo te slodzi uz autoceļiem un pārcelt uz dzelzceļu, jā, protams, tas maksā naudu. Nu, tad, protams, kā mēs arī visi ar vilcienu braucam vienreiz nedēļā uz Strasbūru, un šis vilciens ir katastrofa, viņš ļoti lēni brauc, un vai nevajadzētu izveidot kopēju iniciatīvu un eh, padarīt, eh, tātad vienoties ar kaimiņiem, uh, Un eh, Vandekam kungs minēja Rail Baltica, piemēram. Jā, bet nu nevajadzētu jums tagad, eh, jūs minējāt, es pārtraucu jūsu jau ko sarunu ar kaimiņu, bet jā, arī tas ir, eh, nu, kopējs projekts starp trijām valstīm, kas ir suverēns, bet tomēr ir radušas kopēju risinājumu. Tas ir joint venture kopuzņēmums, tā tad. Uh, Nu, mēs varbūt arī no Briseles uz Strasbūru varētu kaut ko līdzīgu izdomāt. Bet nu tagad došu vārdu jums. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies deputātiem par uzdotajiem jautājumiem. Es atbildēšu pirmkārt uz jautājumu par sadarbību starp uh, valstīm un reģioniem apkārt Beneluks valstīm ar Ziemeļrēnas Vestfālens reģionu mums ir ļoti laba sadarbība. Beneluks līgumā, ko es pastāvu kopš 2012. gada, mēs esam parakstījuši arī politisko deklarāciju starp trīs valdībām un arī Ziemeļrēnas Vestfālēns reģionu par sadarbību. Un arī nākamnedēļ ģenerāla sekretariāta komitejā, kur tiksies uh, uh, trīs valstu transporta ministriju pārstāvi kopā arī ar pārstāvjiem no Ziemerēnas Vestfālenes. Mēs apspriedīsim šīs rekomendācijas kopā arī ar Ziemerēnas un Vestfālenes pārstāvjiem. Tālāk Rikēkaus par sadarbību ar Franciju sportā. Tas attiecas uz autoceļu inspekcijām, kur mums ir ļoti laba sadarbība gan cīņā pret sociālo dempingu, Šeit mums ir lieliska sadarbība, bet tā nav tāda pati sadarbība kā ar uh, e, Ziemeļu Reinu Vestfāli. Un tagad, lai atgrieztos vēl pie uzdotā jautājuma par uh, ceļu maksu. Šobrīd Beneluks valstīs tas ir vissaržģītākais temats, jo mēs esam piekrā, klasiskā starpvaldību sadarbības modelī, un valdībām ir savu modeļu, mums ir savu modeļu par to, kā mēs varētu ko darīt eh, kaut ko Benelux līmenī, bet ir atšķirīgs redzējums, un mēs kā ierēģi, eh, mums tas ir jāņem vērā taču šeit ir nepieciešama politiska pieeja, taču arī nākošajā nedēļā mēs um, runāsim par to, kā ceļu maksu ieviešana Beļģijas līmenī ietekmēs um, arī da, um, sadarbībā ar Ziemeļreinu, ar um, Šveici, un iespējams, ka sistēma izraisīs kādus kolaterālus um, zaudējumus. Šī sistēma ir svarīga, taču nepastāv vienošanās valdību līmenī un iespējams, ka eh, diskusijas ir tādas pašas, kādas notiek Eiropas parlamentā. Un tā būs atbild uz jūsu jautājumu, eh, pēc kuras došu vārdu Jānam Molimam bet Monster kravas auto, īpaši garie eh, kravas auto, eko eh, laineri un tā tālāk. Mēs esam par to jau runājuši parlamentā 2014. gadā ir divi lēmumi Beneluks līmenī. Pirmais no tiem ir pa, pār 45 pēdu garo jūras konteineru eh, robežu šķērsošanu. Tas tiek atļauts eh, un tie var šķērsot robežu pa sauszemi. Eko kraus autoģi, monster traki eh, pagājušajā nedēļā mēs ministru eh, līmenī runājam par iespēju starp Nīderlandu un Beļģiju izveidot kopīgus projektus, piemēram, no Ļiežas lidostas izveidot nakts satiksmi ar Nīderlandi un atsevišķas nozares ir interesētas izmantot šādu transporta veidu naktī. Mēs arī esam iecerējuši transporta ministrijās eh, radīt eh, ietvaru šādam risinājumam. Ir, protams, argumenti par un pret, taču balstoties uz Nīderlandes pieredzi. Skatījums ir pozitīvs un negadījumu skaits ir zems. Yes, um, I think. Jā. Palūkojoties sarakstā, runājam par mazo paku piegādi ar minibusiņiem, tas aizskanē no diviem runātājiem. Nu, tas tiešām ir ļoti uzmanīgi pamanīts, tas nav neatrādās, neparādās ziņojumā, faktiski trūks datu par to, kas notiek šajā jomā. Cilvēkiem radās kaut kā, radās iespējas, cilvēki ir atskaidrojumi, vairāk parādās šo uh, šādas automašīnas. Un, tad, tad, to, kādas problēmas tam rada jaunā ceļu maksu sistēma Beļģijā. Un nav iespējams izmērīt rezultātus, jo gluži vienkārši nav apkopoti dati. Es domāju, ka mūsu valstu statistikas birojiem vajadzētu sanākt kopā un nodefinēt, par ko mēs runājam, kas ir minibusiņš, kā mēs saskaitam uh, tos. Tad, nav tādas, tad mums ir skaidri norādīts, ka mums vajadzētu turpināt tātad šo pētījumu un tad noteikti konstatēt šo informāciju Beneluksa, bet pārliecināts, ka situācija ir līdzīga arī pārējai Eiropā. Viss sākas ar pilnīgi skaidrām definīcijām. Nu, varbūt šī atbilde nedarīšu uz laimīgus uzreiz, bet nu, ar kaut ko ir jāsāk. Mēs runājam par alternatīvajām. Jautājums tika uzdots par to, vai Benie eh, ir veikts pētījums par šo degvielu piedāvājumu. Um, Jā, un te runa par transporta ilgspējību, lai panāktu noteiktus vidas mērķus. Un tad jāsaka, pēdējo gadu laikā Uh, Clean Power for Transport uh, iniciatīvas ietvaros uh, tika izdarīts pētījums, un eh, dalību valstīm vajadzēja eh, novembrī eh, izstrādāt nacionālo plānu, kur ir attiecīgās uzpildes stacijas, kur ir uzpildes vai uzlādes punkti, kas ir paredzēts tuvākajos gados, un mēs 15. gadā esam pieņēmuši deklarāciju, uh, kurā ir noteikts, ka tad, kad šie rīcības plāni uh, tiks sagatavoti, un mēs būsim to pārunājuši uh, mūsu darba grupā, ministrija savā starpā cieši sadarbojas, un pēc tam tie tiek realizēti, mums uh, ir jānodrošina tas, uh, lai tīkls efektīvi darbotos visās uh, dalībvalstīs un mūsu Benelūks dalībvalstīs, un lai nebūtu eh, katrs, teiksim, uzlādes uzgalas katrā valstī jāizmanto cits. Un ideja šajā deklarācijā ir tāda, ka mēs vēlamies radīt Benelukse, Benelukse koridoru attiecīgi atjaunīgo enerģiju eh, transportam Ir tā tāda iniciatīva, eh, kas pašlaik iet, ir sagatavošanā, un eh, šīs darbības izriet eh, no trī, tīrā transporta direktīvas. Mums ir vēl daudz darba, bet darbs notiek. Papildinājums uzdevām vēl jautājums arī par infrastruktūru. Bija arī Kekunga jautājums par savienojumu ar Ziemeļfranciju. Šobrīd vissvarīgākais projekts ir uh, Project, uh, between, uh, Slūžas, tad starp Beļģiju, tad Flandriju un Nīderlandi. Un tad investīcija apjoms ir pusmiljards eiro. Un tad, kad uh, to sāka uh, īstenot arī ar komisijas un Eiropas finansējuma atbal atbalstu, tas ir pirmais solis. Uh, lai izveidot savienojumu starp Rotterdamu un Ziemeļu Franciju. Un, ko esam redzējuši, tas arī sasaistās ar jūsu jautājumu, ka, lai atrisinātu vietējas problēmas, ir jādomā globāli. Piemēram, savienojums ar Strasbūru, esmu Beļģis, pats ar Beļģiju un Luksemburgu, jo šis savienojums ir ļoti liela problēma. Protams, arī uh, prasa daudz līdzekļu, lai to atrisinātu. Ir nepieciešama kaimiņu problēma. Tas, protams, izmaksā ļoti daudz. Ir nepieciešama arī politiskā griba. Bet jāņem vērā arī geogrāfiskā situācija. Ir jānosaka prioritātes. Esmu, neesmu ieradies šeit, lai aizstāvētu Beļģijas politiku, bet, ja redzat, ka ir liels investīcijas starptautiskos projektos, vēl joprojām ir, protams, jāstrādā arī pie sava nacionālā tīkla. Un šis jautājums katru reizi parādās darba kārtībā, lietas, ko jūs pieminējāt, bet, piemēram, pateicoties šāda veida sadarbīga, kā, piemēram, jaunās uh, slūžas, ko pieminēju, varam redzēt, ka ir arī rezultāti. Uh, Lai atrisinātu vietējās problēmas, ir jāiesaista bieži vien arī kaimiņu palīdzība. Un vēl neliela lieta, ko gribēju piebilst par uh, vieglo transporta līdzekļu aizsardzību. Vēlamies to arī izpētīt, bet redzam, ka notikusi arī šī uh, tipu pārmaiņa no smagajām kravas mašīnām uz vieglajām kravas mašīnām. Uh, Tātad viens elements, kas to ir ietekmējis, ir tahogrāfa trūkums un arī tas, ka ceļa nodeva ir zemāka uh, vieglajām kravas automašīnām. Tas ir viens no piemēriem, kad ir notikusi transporta tipa maiņa. Un lūksim to arī savai komitejai, ka to vajag izpētīt. Mums ir jā, jāuzliek jauns fokus un vērojam patiesas pārmaiņas. Jetzt ist George Basma als erster dran, der hat sich vorher gemeldet. Uh, äh, jūs tātad pie, uh, arī gribat pieteikties uh, vēl pēdējo reizi šajā raundā. Nu labi. Jā, es uh, uzdevu jautājumu par kompetenci un kvalifikācijām nodarbinātajiem. Ziņojumā es redzēju, ka jūs eh, arī vienojāt, esat vienojušies par kopēju uh, kravas dokumentu, pavad dokumentu izstrādi. Vai tie būs uh, elektroniski? Nu, jūs minējāt arī šo pārēju no smagiem uz vieglākas, vieglākiem kravas automašīnām, bet es lasīju, ka vairāk kā ir ar tām ļoti smagajām uh, kravas automašīnām, vai ar tām var braukt visur. Ziemeļrēnā Vesvālē tām nav ļauts, bet Benelux uh, komisija ir nolēmusi, ka lielās automašīnas drīkst tajā pārobežu kontekstā it kā pārvietoties, ko, uh, bet parlamentā uh, Eh, parlaments nepiekrīt, tad vispār Eiropā, šeit Eiropas vidienē būtu pieļaujama šāda automašīnu uh, kustība. Bet Benelux valstis bija gana gudras, uh, Eh, lai eh, viņas eh, tomēr pieļautu šo te lielo kravas automašīnu kursēšanu, autovilcienu faktiski kursēšanu, bet neiebraucot Vācijā Ziemierēnā vai Sfālenē. Nu, tālāk par šo maksājumu sistēmu. Šī nav sistēma Eiropas Savienībai. Uh, Bet vai nebūtu prātīgi, ja visā Eiropas Savienībā tiktu eh, ieviesta šāda te maksa, nevis tikai tādām mašīnām uz tādiem ceļiem un tik lielām mašīnām neko un tā tālāk? Jo galu galā ir ļoti atšķirīgi ceļi, piemēram, par Eiropas nav tiek uzbūvēt ceļš, kur reiz stundā šķērso kāda automašīna, un ir ceļi, kur nāk viena pēc otras smagās automašīnas. Uh, Tātad vai varbūt būtu prātīgāk ieviest eh, šo te maksu visur uz visiem ceļiem? Tālāk runājot par to Briseles, Strāsbūra šo te, eh, pār, šie te pārvadājumiem. Bet, ja mēs runājam, ka mēs par 8 runājam par 800 metru lielu savienojumu, par ko mēs nekādīgi nevaram vienoties, un tur mēs varētu ie, ietaupīt uh, milzīgu daudz naudas un laika, un uh, pavisam ātri nonākt tātad Beļģijas galvaspilsētā, vai mēs tiešām nevaram vienoties par šo mazo posmiņu. Si, Paldies, es tikai gribēju piebilst to, kā. Ka pirmā starptautiskā līnija. E, Brisele dzelzceļa līnija Parīzē brauc caur šo punktu, un tiešām šie 800 metri mēs varētu lūgt Francijas pusē, lūgt finansēt e, savu pusi, un, bet vienu miljonu nevar atrast no beļģu puses, jo šeit ir runa par krauniem, par pasažieriem, un, manuprāt, šie 400 metri dot iespēju no, aizbraukt no ziemeļiem uz dienvidiem, nebraucot cauri Lillai, kas ir pildīgi, e, pilnīgi ar sastrēgumu. Tas attiektos tikai uz kravas un nevis pasažieru pārvadājumiem. Nu, es jau tā gribēju būt tāds e, provokatorisks. Nu, viens miljons it kā ir daudz naudas, bet, nu, varbūt, ka tā nav problēma. Ja ir jābūt. Ja, būt ļoti atvērtam. Šis jautājums nav skatīts jau Benelux līmenī, bet rīt mēs tiekamies ar eh, transporta ministra kabinetu, eh, ar PLO kabinetu, un mēs darīsim zināmu mūsu jautājumu, un arī, ka tas būtu ātrs risinājums, te visai dārgs, bet katrā ziņā mēs varam tiešām būt visai atvērti tas attiecās uz, uh, uz, uz šo jautājumu. To mēs arī darīsim. Jā, jā, mēs arī to norādījām. Vēl viens elements. Es gribēju dot vārdu Janam Mūlinam. Tas attiecas uz profesionālajām kvalifikācijām, runājot par strādājošo mobilitāti. Nu, jau divus gadus mēs runājam par šo jautājumu, un eh, tā nebūtu gluži uzreiz um, pilnīga atbilde, bet ir uh, atbilde no ministri līmeņa par savstarpējo diplomu atzīšanu gan um, Beļģijā, Līderlandē, Luksemburgā, un šobrīd mēs to pārbaudām profesionālo kvalifikāciju līmenī. Uh, transporta nozarī, un mēs pabeigsim pētījumu par to, ko mēs varēsim pievienot Benelux līmenī, Eiropas ietvarā, kāda būtu mūsu pievienotā vērtība profesionālajās eh, kvalifikācijas atzīšanā, jo ietvars jau ir izveidots, bet konkrēti par transportu un loģistiku runājot, ir eh, atsevišķi būtiski jautājumi, tos mēs risinām Un šis dosjē ir jāpabeidz. Jāna, ko tu vēl piebildīsi? This, um, uh, on, uh, Atbildēšu uz uh, jautājumu par nodarbinātību nozarē. Jā, tie ir tiešām ļoti iespaidīgi uh, skaitļi. Bet katra desmitā darba vieta mūsu trīs valstīs ir saistīta ar loģistiku. Un arī mūsu vērts, protams, ir saglabāt to, ka šī nozara ir labi organizēta, balstīt modernizāciju, novērst kādu uztraucošu notikumu attīstību transporta nozarē. Un tad kā uzlabot satiksmes plūsmu tā vietā, lai būvētu uh, jaunus ceļus vai jaunu infrastruktūru, tad ir atbilde būtu digitalizācija. Tad brīvās dokumentācijas, kravu dokumentācijas digitalizācija To, to nesen arī pasvītroja Beneluks premjerministru samitā. Tika norādīts, ja ir kāda joma, kur digitalizāciju vajadzētu jo īpaši veicināt digital, Beneluks valstī, tad tā ir digitalizācija transportā. Nākamgad aizsāksim pilotu projektu par kravas dokument, krava dokumentācijas digitalizāciju. Varbūt jūs esat pārsteigti, kas notiek tik vēlu, bet uh, vēl joprojām ļoti daudz dokumenti uh, uh, transporta līdzekļos, vai no nu kuģos, vai sauzemes transportā. Tas ir tie daudzi eiro, kas tiek zaudēti gan laika ziņā, gan arī darba ziņā. Arī muitas jomā norisinās pilotu projekts ar uh, kravu pārvadātāju, kas tagad strādā tikai ar digitālu uh, sistēma, gan arī netiek izmantota papīra dokumenti, un līdz šim viss funkcionē labi. Mēs izmēģinām projektu mazākā mērogā un ceram to paplašināt tālāk vēlāk. Bet tas notiks nākamgad. Nu, protams, to visu pārāk mūsu premjerministri. Un visbeidzot, runājot par garajām kravas mašīnām, nu, tad līdzīgi varu teikt, ka ir izveidots juridiskais ietvars, lai īstenotu pilotprojektus. Un pilotprojekti nozīmē to, ka mēs izvērtosim situāciju, kur lietas tur darbojās labi, kur nedarbojās. Mm, manuprāt, šis piemērs par to, ka ziedi, kas tiek atvesti uz Liežas lidostu, un ka tie pēc tam jāved, kas tad, tādā, ka to varētu viegli atrasināt ar Eh, to, ka tika izmantot kravas mašīnas, kas var braukt uh, naktī, kas ir ietilpīgākas un kas neveicina tālākus sastrēgumus. Tad norisinās dažādi pilotu projekti. Manuprāt, tā ir ļoti laba tradīcija Beneluks valstīs, un uh, mēs apmainīsimies šo pieredzi ar visiem mūsu partneriem. Bulaks ietver, Beneluks ietveros gan nacionāli, gan reģionāli līmenī, un, protams, arī iesaistās uh, Ziemierēna un Vestfāla, un mēs apmainamies šo informāciju arī mūsu kaimiņiem. Uh, Un, protams, ka visi mūsu kaimiņi ir laipni aicināti izmanto šo informāciju. Un kāda ir datuma, kad šis pilotprojekts noslēgsies? Šis datums vēl nav skaidrs, jo arī sākuma datums vēl nav skaidrs. Tad, nu, ja tas norisēs 3, 4, 5, 6 gadus, un neviens nezinās, ka tas beigsies, man tas nav godīgs, tik tāds triks, un es tiešām ceru, ka Beneluks valstis to nedarīs. Lūdzu, nekopējiet šādus trikus. Uh, Bet uh, priekšsēdētāji ir vides pētījumi par garajām kravas mašīnām, jums ar tiem arī ir jāiepazīstās. Jā, to es darīšu. Damit bedanke ich mich zunächst mal bei Herrn Willems un Herrn Molē. Labi, līdz ar to es varu pateikties abiem kungiem par jūsu uh, pienesumu un par uh, interesants bija arī šīs debates. Netik daudz varbūt piedalījās deputāti, bet uh, tik un tā tās bija interesantas un arī. Um, liederīgas, un 21. darbkārtības punkts ir izsmelts, tālāk 22. Citi jautājumi tādu nav. Nu, nākamais sanā, nākamā sanāksmes datums ir 9 no rīta. 9. novembrī. Un vēlu visiem labu vakaru un visādus citus labumus. Visu labu!